Okay, um, even with a late start. Labi, kaut arī esam aizkavējušies, saka priekšsādātāji. Mums tomēr būs jāpagaida. Cilvēki visi ierodas, nu tāda dzīve mēģina visu pabeigt. Esmu priecīga sveikt mūsu vizu, vidu Lietuvas finanšu ministru, esmu sveicināts mūsu komitejā. tuvināsies prezidentūras beigām, bet nu, negluži beigās, tāpēc ka e, mūsu komiteja vēl svarīgi trialogi norisinās, ceram, nonākt pie veiksmīga rezultāta. Nu, katrā ziņā formāts ir šāds, 10 minūtes jūs uzstāsieties, un tad mēs pāriesim pie jautājumiem no deputātu puses, un es ceru, ka šie jautājumi nebūs pārāk gari, un tad būs jautājumu un atbildušu kārta. Un parastajā kārtībā varēs izteikt. Mūsu kungs vārds jums. Paldies, Šerona. Paldies, priekšstādātājs kundze, godātie komitejas deputāti. Esmu gandarīts teikt, ka man ir ļoti grūti iekļauties desmit minūtēs. So I, I... pavirzīt uz priekšu. Gribu paust uh, savu atzinību par profesionālu un auglīgo sadarbību ar jums, jo bez sadarbības starp padomi un parlamentu nekas nenotiek. Un tā ir ne tikai tāpēc, ka gan padome, gan parlaments ir eh, kolēģi likumdošanas jomā, bet arī tāpēc, ka ļoti svarīgi apmainīties ar viedokļiem un laiku laiku kaut ko kopīgiem spēkiem rādīt. Es domāju, ka Lietuvas prezidentūra ir eh, progresējusi daudzos eh, svarīgos jautājumus pēdējos sešu gadu laikā. Mēs, protams, sākām negluži no nulles, bet no ļoti laba pamata, ko bija izveidojuši mūsu priekšteči, parlaments un īrijas prezidentūra. Es domāju, mēs varēsim nodot mūsu pēctešiem ļoti labu pamatu. Runa ir par Grieķijas prezidentūru, kas sāksies nu, nākošā gada janvāra. Gribu pakavēties pie četrām mūsu prezidentūras programmas daļām. Šo programmu es eh, aprakstīju prezidentūras sākumā, jūlijā. Jā, man kā parasti bija jārīkojas tā. Pirmais, protams, ir finanšu pakalpojumi šis temats. Un šeit Banku Savienība bija mūsu starpkārtības prioritāte. Job that we are still coping with. Uh, I think we are coping successfully with that, uh, with that job uh, of uh, particular files. Uh, Mēs efektīvi ar šo darbu darbījumos. Uh, Esmu ļoti priecāšu nedēļu mums izdevās noslēgt trialogu par banku glābšanu, banku noregulējumu direktīvu. Legal base. Šis tiešām ir stabils juridiskais pamats eh, visiem citiem banku savienības veidošanas stūrakmeņiem. Es ceru, ka padomu pavisam drīz varēs apstiprināt vienošanos, kas tika panākta parlamentu Tas ir svarīgi, ja vēlamies nosūtīt skaidru vēstījumu tirgiem. Bet arī Eiropas pilsoņiem, ka mēs esam stingri apņēmušies mūsu banku nozari padarīt pavisam uzticamu nodokļu maksātāju līdzekļu saglabāšanā. Tā ir prioritāte banku, banku savienības jautājumā. Princips tāds, ka tie, kas ir gūši labumu no banku risku uzņemšanās, ir arī atbildīgi par situāciju, kad kaut kas noiet nedaudz mm, nevēlamā virzienā. Un tas tagad atainojas vienotē noregulēšanas mehānisma failā jautājumā, ar ko vēl nodarbosimies rīt ekofīnas sanāksmē. Es domāju, vienotais noregulējuma mehānisms ir būtisks jautājums, par kur mums jāvienojas. Tas ir nestandarta temats, tāpēc iespējams presē dažkārt lasāt uh, kaut ko par nedaudz netradicionālu likumdošanas procedūru šeit ziņā. Taču galvenais šeit ir konkrēts rezultāts, kas nāks par labu mums visiem tās būs pamatojums, kāpēc pielietojam tādu radošu pieeju strādājot pie šī temata. Es esmu optimistiski noskaņots raugoties uz rītdienas diskusijām, paturot prātā vakar, eh, pagājušas nedēļas diskusijas, tās bija ļoti auglīgas. Es varētu teikt, ka pagājušā nedēļa tika panākts liels progress dalībvalstu vidū. Dažkārt dalībvalstīm ir visnotaļ eh, atšķirīgi viedokļi, taču domāju, varēsim atrisināt visus vēl pagaidām neatrisinātos jautājumus, un tad nākošā Grieķijas prezidentūra pabeigs trialogus sarunas ar Eiropas parlamentu. Tā lai eh, šis eh, tematloks tik noslēgts pirms politiskā cikla beigām. Elīze, jums būs ļoti grūts darbs, manā skatījumā, taču arī mēs varēsim jums palīdzēt, jo mēs esam īrijas, Lietuvas un Grieķijas prezidentūra trijos sastāvdaļa. Un atklāti vēlos teikt, šis temats man personīgi iespējams ir vissvarīgākais. Es ceru, ka mēs gūsim panākumus. Vēl viens banku savienības pīlārs, kas man ir jā, jāmin ir depozīta garantijas schēma. DGS, vēl viens trialogs turpinās. Un es domāju, ka varēsim panākt vienošanos vēl Eiropas Savienības eh, Lietuvas prezidentūras laikā. Vēl viens svarīgs virziens finanšu pakalpojumā vērtspapīru mm, direktīvu MIFID trialogi vēl turpinās. MIFIR trialogi arī turpinās. Es ceru, ka varēsiet mums atbalstīt strādājot pie šiem svarīgiem tematiem. Tāpat kā mēs rīkojamies Omnibus 2 gadījumā. Burkhards, kur ir Burkhards? Uh, I think. Es domāju, mēs paveicām lielisku darbu Omnibus 2 jautājumā. Mēs virzījām šo tematu uz priekšu. Tas ir ļoti svarīgs panākums, jo no 2016. gada 1. janvāra maksātspējas divi ietvars, kas ir daļa no Omnibus 2, stāsies spēkā. Tieši tāpat tas pats attiec uz BRD banku noregulējumu direktīvu. Tas arī stāsies spēkā 2016. gada 1. janvārī. Šīs datums kļūs par gluži simbolisku, jo daudzi svarīgi tiesību akti stāsies spēkā šajā datumā. Esmu ļoti pateicīgs par to, ka mums bija iespēja pabeigt uh, majo kredītu direktīvu. Paldies par jūsu balsojumu plenārsēdē. Galveno darba daļu paveic iepriekšējās prezidentūras, taču mēs novēdām šo tēmu līdz galam, pielikām punktu. Manā skatījumā tas ir ļoti labs vēstījums mūsu pilsoņiem, mūsu iedzīvotājiem un arī uzņēmumiem. 105, jā, Svens, tas ir, Sven, tas ir ļoti svarīgs temats, mēģinām panākt pēc iespējas lielāku progresu. Nevar sacīt, ka panāksim vainagojumu vēl pirms Ziemassvētkiem, bet nu mēģināsim. Maksājuma kontu direktīva ir vēl viena direktīva, eh, kas pavisam drīz arī mm, noslēgsies, respektīvi darbs pie tās noslēgsies jau piekdien. Mēs arī pavirzījām uz priekšu nelegāli iegūt līdzekļu legalizā, legalizācijas failus. Paskatīsimies, kāda būs situācija pēc Eiropas parlamenta ekonomikas komitejas atzinuma, ar kuru jums nāksiet prātā, ja nemaldos nākošā gada janvārī. Otrā pakotne ir pārvaldības šeit viena no mūsu prioritātēm bija Eiropas pusgads. Ekofin izskatīja daudzas institīvas, daudzas jautājumas, piemēram, budžeta projektus, iesniedz Eirozonas valstis, ekonomiskās sadarbības, partnerī sadarbības programmas tika apstiprināts eh, Eirozonas valstīs, kam ir vairāk deficīts. Mēs sākām izskatīt komisijas ikgada izaugsmes eh, pārskatu ziņojumu. Es domāju, nākošais Eiropas pusgads nedaudz atšķirsies no šī gada Eiropas pusgada. Un tā būs ne tikai Lietuvas prezidentūras dēļ, protams, bet arī to daudzot centienu dēļ cilvēki saprota, saprotot, ka jāpanāk uh, labāk ekonomiskā pārvaldība un ekonomiskās uh, valodas savienības uh, darbība. Nodokļu savienībā arī bija zināms progress, diemžēl atjaunotā noguldu ietaupījuma direktīva. Mm, nepavirzījās uz priekšu lielā mērā, jo mums bija vajadzīga vienprātība un divas valstis vēl ar vienu ir pret, par spīt tam, ka sarunas ar trešām valstīm bija veiksmīgas. Viņš runāja par informācijas apmaiņu, mūsu prātos mēs panācām lielu progresu uz priekšu, galvenokārt ir runa par mentālo noskaņojumu. Un ECU standartus var izmantot visā Eiropā, lai īstenotu automātisku informācijas ap, apmaiņu starp finansu institūcijām un nodokļu pārvaldēm. Ceturtā daļa no mans puses arī vēl ir minam, kaut arī tā nav ekonomikas komitejas kompetence. Mums ar Eiropas parlamentu izdevās apstiprināt daudzgad finanšu schēmu, mēs apstiprinājām 2014. gadā Eiropas budžetu un 2014. gadā papildu budžetu, un te nav runa par vien 325 miljārdiem eiro, kurus tagad var ieguldīt sākot no nākušā gada 1. janvāra. Tad ir runa arī par jaunām iniciatīvām kohēzijas politikas regulās. No starp jaunajiem instrumentiem jāskatās, kā var salikt kopā Eiropas struktūrālas fondas, finanšu instruments un privātos līdzekļus tā, lai stiprinātu katra Eiropas budžeta eiro ieguldījumu uh, vietējā budžetā pieckārtēji. Es runāju par vienu no institīvām kur bija runa neoficiālā ekofina sanāksmē, kurā Šarona Boula um, bija lieliska viešņa. Tad tagad beidzot pāriešu uz mažu dzimto valodu, man dzimto valodu. Mm -hmm. Mm -hmm. Gerbiami komiteto nariai, gerbiama pirmininkė. domāju, šīs prioritātes tika panāktas. Tā notika pateicoties mūsu kopējiem lēmumiem. Es domāju, ka tagad Eiropa ir dzīvot spējīgāka. Mēs redzam, ka Eiropa stāv stingru savām kājām un mums ir labs pamats nākotnē. Es domāju arī, ka Eiropa ir kļuvusi atvērtāka. Uzskatu, ka mūsu prezidentūra Lietuvai bija liels izaicinājums. Manai dzimtenei tā bija ļoti svarīga iespēja. Mums bija šī iespēja secināt, ka mēs varam paveikt ļoti daudz, un mēs varam paveikt daudz, rīkojoties visu kopā. Tāpēc pateicos Eiropas parlamentam, kas ir ļoti svarīga iestāde, un pateicos jūsu komiteju. Liels paldies! Thank you very much. Paldies. Paldies. Es eh, tiešām biju ļoti aizņemta skaitot, cik failu jūs prezidentūras laikā tikt pabeigti. Un ja viss labi izdodās arī šogad, tad jums izdotos pabeigt desmit ekon, eh, ekon komitejā iesaistītos failus. Tas ir sava veida rekords. Redzēsim, vai jums tas izdosies, bet eh, jebkurā gadījumā jūsu sasniegtais ir ļoti, ļoti iespaidīgs. Pie tam eh, liela daļa šādu failu ir bijuši iestrēguši, ja tā varētu teikt, padomē jau vairākus gadus, un jums ir izdevies šo kamolu atšķetināt. Tātad, jautājumi. Pirmais jautājums EPP Gozeskungs. Merci, Madame la Présidente. daudzi temati tika noslēgti. Es nedomāju, ka uzņemoties prezidentūras grožus, jūs gaidījāt šādu rezultātu. Atceros mūsu pirmo tikšanos manā birojā. Jūs vienlaiks bijāt optimistiski noskaņots un arī apzināties lielo atbildību, bet es biju pārliecināts, ka Lietuvas prezidentūra būs veiksmīga un šodienas rezultāts to apliecina. Tātad bravo par jūsu paveikto darbu sarežģītajā periodā, strādājot pie prioritāriem tematiem, un es domāju, ka jūsu prezidentūra ļāva Eiropai doties priekšu, un jūs ieguldījāt savu enerģiju, lai atrisinātu eh, svarīgus temats. Te es runāju par tādiem tematiem kā mans kaimiņš šeit, burgā kunga temats. Jūs jau pieminējāt visus temats, piemēram, Banku Savienību, kas ir lielais temats. Es gribu zināt, vai jūsu dzimtajā valodā jūs varētu nedaudz vairāk pastāstīt par to, kādu, kādas diskusiju beigšu sagaidāt un vai jūs cerat panākt uh, atbilstošu risinājumu. Paldies par visu jūsu prezidentūras paveikto. Okay. Uh, <laughs> well, <laughs> um, uh, uh, uh, thank you for the very good question. Paldies, Žampul, par ļoti labo jautājumu. Patiesībā ir grūti izskaidrot šo tematu manā dzimtajā valodā, ko vajadzētu darīt, kādas kompromises veidot, un tomēr es pēc dabas esmu kompromants. Es eh, pavisam godīgi runājot, esmu mēģinājis laust mūri un izveidot kompromisu starp dažādām valstīm. Mums ir bijusi neskaitāmas diskusijas, kā divpusējas, tā arī daudzpusējas. Mums ir bijusi neskaitāmas eh, konsultācijas, darba grupas, strīdi šad tad. Šad tad pat cīņas, nu, negluži tādas kā zvaigžņu karos, un tomēr diskusijas ir bijusi pietiekami daudz šķautņainas. Mēs esam sagatavojuši priekšlikumus, un šie priekšlikumi, protams, nemaina lietu būtību vienas nakts laikā, un tomēr ir bijušas valsts, kuras ir mainījušas savu viedokli, ja ne gluži pa stundām, tad pa dienām jā. Žanpola, ir jau tā, ka ne par visām detaļām mums ir izdevies vienoties, bet mēs vienojāmies ministru starpā, ka iekams nav pieņemts galīgais lēmums. Mēs uzskatām, ka lēmums nav pieņemts pēc būtības vispār. Tas ir mūsu galvenais princips. Un tomēr es eh, no sirds ceru, ka rītā mums izdosies eh, vienoties par plus mīnus visu. Mēs ceram, ka mums būs ļoti daudz izskatāmi dokumenti. Iespējams, ka ar Eiropas parlamentu padome ne uz visiem jautājumiem izies uz diskusijām, un tomēr esmu pārliecināts, ka Eiropas parlamentam būs iespēja izvērtēt un izvērtīt visu, kas notiek un par ko ir vienojusies padomi. Atvainojiet, ja es esmu tik ļoti nekonkrēts. Šarons Balskundze, jā, mainoties ik pa divām stundām, es ceru, ka lēmumu pieņemšana var pavirzīties pēc divām stundām uz parlamentu pusi, jo tas būtu ļoti liels pliķis ceļā mūsu sejā, ja jūs piemērot starpvaldību pieeju un izslēgtu no lēmumu pieņemšanas parlamentu. Man būtu ļoti grūti sagramot šādu lēmumu, un es no tiesas ceru, ka jūs nepieņemsiet šādu lēmumu jūsu prezidentūras beigās. Elīsa. Paldies, paldies Šarona par šiem ievadvārdiem pirms mani jautājuma. Arī es vēlētos pateikties Lietuvas prezidentūrai. Uzskatu, ka jums ir izdevies panākt, sasniegt ļoti, ļoti daudz. Jūs prezidentūras sākumā mēs eh, sākām piemērot Eiropas pusgada principus un sākām strādāt pie tā izpildes, un tiešām ir uzteicam, ka jums ir izdevies panākt ledus kušanu vairākos jautājumos. Es piekrītu, ka struktūra fondu rezolūcijā un makro prudencialitātē eh, tas, šis jautājums ir jāsakārto. Uh, Un gala beigās šie principi tika sakārtoti, ne viss man ir pieņemams, un tomēr jums ir izdevies daudz ko panākt. Par finanšu tirgiem. Es varbūt vairāk uzmanības vēlētos pievērst tam, kas man ir svarīgi. BRD, banku noregulējuma direktīva, ir bijusi ārkārtīgi svarīga un grūta, un vēlētos pateikties par sasniegto. Uh, Izveidotā darba grupa strādā vienkārši lieliski un arī darbu vajadzētu uzteikt. Vēlētos pateikt, ko pozitīvu arī par SRM, jo šis jautājums bija tiešām ļoti, ļoti sarežģīts un pēc tā, kāds būs gala iznākums, mūs vērtēs visa pasauli, ja vēlaties. Jūs jau pieminējāt, ka SRM ir ļoti būtisks fails, varbūt pat būtiskākais jūsu prezidentūras laikā, un mums šis jautājums ir jāsakārto loģiski un pareizi. Un ja jūs teicāt, ka situācija mainās ik pa divām stundām, un ja jūs mēģinat spēlēt ļoti, ļoti grūto, uh, starpnieka lomu. Es ticu, ka jūs to darīsiet, bet šobrīd eh, baumas, kuras eh, cirkulē kuluāros, saka, ka padome vienosies par tādu galējo nostāju, par tādiem, mm, par tādiem secinājumiem, kas ir pilnīgi pretēji parlamenta vēlmēm. Es tiešām ceru, ka padomēji, mēģinot vienoties par to, ko iekļaut šajā SRM, ka padomu ņems vērā arī parlamenta teikto. Protams, mēs esam gatavi nošķirt valstu parādus no bankām, kas e, ļaus nodokļu maksātājiem nemaksāt par bankām, kuras ir uz bankrota robežas. Un vienlaicīgi tas ļaut uzņēmumiem vieglāk aizņemties, un tomēr šī, šie kredīti nosacījumi, kur šobrīd ir izstrādājis banku sistēmas, un eh, saskaņā ar risku katrs uzņēmums maksātu Mums ir jābūt vienotai sistēmai, jo mēs runājam par vienotu uzraudzību, mēs runājam par vienotu fondu un par vienotu glābšanas iespēju. Jebkuriem līdzakļiem vajadzētu izvairīties no politiskās ideoloģijas iepludināšanas banku bankrotā. Tas ir būtiskākais, ko parlaments vēlētos panākt. Un eh, šobrīd eh, baumās parādās ideja, ka šajā SRM būs eh, panākt vienošanās starpvaldību līmenī un nevis starp institūciju līmenī, jo kopienas princips tomēr mums ir viss svarīgākais. Vēlētos uzteikt jūsu fantastisko darbu Lietuvas pre prezidentūras laikā un ceru, ka viena darba spile medus mucā nesabojās jūsu seju. Griežos pie jums personīgi, lai jūs godīgi spēlētu līdz galam savu lomu kā kompromisu uzturētājam, jo tas ir galvenais jautājums, un mēs nevaram atļauties, lai tas izgāst. Thank you, Elīza. Thank you very much. Paldies, Elīzai. Paldies par jūsu jautājumu. Jūs eh, savos ievadvārdos pieminējāt ko tādu, ko es varbūt nepateicu savā runā. Protams, es eh, esmu ļoti, ļoti pateicīgs arī savai komandai Man palīgos bija ļoti, ļoti pieredzējusi un ļoti strādāt griboša komanda, patiesībā labākā, kādu es varētu iedomāties. Tā tad manas visirsnīgākie pateicība vārdi šai komandai. Neklausīsimies baumās. Pieturēsimies pie principiem, kurus pieminējāt arī jūs, un es tos ievērošu kāda ir saikne starp eh, valstu parādiem un bankām, starp valstīm un bankām, tas ir, šī saikne ir jāpārcērt, un izveidojot banku savienību, mēs to izdarīsim. Ir jāizvairās arī no sektora fragmentācijas. Un eh, Banku savienības izveidošana ir viens no būtiskākajiem soļiem, varbūt ne gluži nekavējošs solis un steidzams solis, uh, un eh, diez vai mums izdosies eh, izvairīties no ietvara, kāds ir katrā dalību valstī izveidojies, bet soli pa solītiem domāju, ka mums tas izdosies. Es esmu no sirds priecīgs, ka mums ir izdevies panākt vienošanos par to, lai banku glābšanas noteikumi sāktu darboties 2016. Eh, gadā. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs solis un trialogu laikā ar Eiropas parlamentu mums izdevās vienoties par šiem nosacījumiem. Tagad eh, par pasākumiem, kādi būs domāti banku glābšanai un kuru finansēs, eh, kur finansēs uzņēmumi. Tā ir vēl viena dogma, pie kuras dalību valsts pieturās, un es jums apsolu, ka arī es pieturēšos pie tās izpildes. Uh, Vēl viens svarīgs jautājums - politiskās un nacionālās intereses vajadzētu neutralizēt, mēģinot rast risinājums finanšu tirgiem, un es mēģināšu šo principu ievērot, ievērot līdz galam un ārkārtīgi ietiepīgi visos ar Banku Savienību saistītajos failu risinājumos, bet atkal es nevēlētos šeit detalizēt kaut ko diskutēt. Paldies, turpina prieksēdētāji. Alde, Klinta kungs. Jā, paldies. Es vēlos pievienoties savu kolēģu apsveikumiem. Esmu iepazinies ar jūsu komandu un jums tik tiešām ir apbrīnojama kom kombinācija, tehniskā kompetence un eh, centieni tie jautājumi, ko es vēlējos uzdot, jau tika uzdota. Līdz ar to man jājautā kaut kas cits pirmkārt. Vai jūsuprāt, priekšnosacījumi eh, tām valstīm, kas nav Eirozonā, brīvprātīgi piedalīties Banku Savienībā, pareizi atlasīti, vai šie priekšnosacījumi tiešām ir labi? Jeb jūs tomēr saskatāt draudus, ka de facto uh, Eirozonu mēs integrējam, bet vienlaicīgi radām šķelšanos starp Eirozonu un pārējo Eiropas Savienību. Tas būtu pirmais. Otrais. Tas jau tik pieminēts. Šī savstarpējā atkarība starp valstīm un e, bankām par valsts finansējumiem. Mēs vēlamies lauzt šo saikni. Bet no otras puses, Eiropas centrālā banka šobrīd dod naudu par ļoti patīkamām procentu likmēm, un daudzās valstīs bankas ņem šo naudu, lai veiktu investīcijas valsts parādzīmēs, un panākam principā pretējo no tā, ko mēs vēlamies. Un tagad ar aktīvu kvalitātes pārskatīšanu tas tiks pārtraukts. Tā kritiskāk skatoties, vai jūs tam piekrītat? Mm -hmm. uh, okay, uh, of course. Tātad. Viens no galvenajiem principiem Banku Savienībā, līdzīgi kā tas bija SSM ietvaros, kuru mēs uh, sekmīgi noslēdzām, tas gan nebija mūsu dosjē pilnā apmērā, bet man bija tas gods panāktā apstiprināšana Ekofina ietvaros oktobrī un parakstīt arī savstarpējo līgumu ar Eiropas centrālo banku, līdzīgi kā Eiropas parlaments to darīja uh, attiecībā uz informācijas apmaiņu. Kā jūs zināt, valstis, kas nav Eirozonā, var brīvprātīgi pievienoties uh, vienotajam uzraudzības mehānismam un vienotais noregulējuma mehānisms kā Banku Savienības otrs pilārs tam ir jāatspoguļo šādas uzraudzības principi, viņiem jāsadara kopā. SRM priekšlikumā ir tiešas atsaucas uz vienotu uzraudzības mehānismu un tām valstīm, kas tur piedalās. Varu jums apliecināt, ka valstu vairākums uzskata, ka banku savienība nav tikai eirozonas produkts. Protams, viņi ir tā dabīgā pamat eh, bāze, varētu teikt, ar ko sākt, bet tas noteikti ies plašumā, esmu pārliecināts par to. Ir jārada iespējas, lai valstis, kas nav Eirozonā, bet to vēlas, var pievienoties Banku Savienībai. Bet būtu arī vienādi noteikumi bankām, banku savienības ietvaros un ārpus šīs savienības visā Eiropas Savienībā. Tas ir jānodrošina. Mēs sekojam šiem principiem ļoti rūpīgi, bet tas arī nav grūti izdarāms, jo jo tas ir praktiski tāds universāls visu dalību valstu viedoklis. Es ne nevēlētos izteikt komentārus par ECB politiku attiecībā uz procentu likmēm man nav pilnvarojums e, to darīt, un kā ekofin priekšsarētājiem e, šobrīd es nedomāju, ka man tas būtu jādara. Protams, e, aktīvu kvalitātes pārskatīšana, kur jūs pieminējāt, iepriekš ir pirmais vienotā uzraudzības mehānisma īstenošanas posms. Aktīvu kvalitātes pārskatīšana notiks tuvākā gada laikā līdz pilnā apmērā nākamā gada 4. novembrī stāsies spēkā vienotais uzraudzības mehānisms. Dalību valstis, Eiropas centrālā banka un uzraudzības iestādes dalību valstīs ļoti rūpīgi tam gatavojās. Starp citu, aktīvu kvalitātes pārskatīšana nav vienīgais pasākums. Mums ir arī tā saucamie stresa testi, kuru veiks Eiropas banka iestāde neiedzināšos tālāk detaļās, bet eh, painformēšu tikai, ka tas, ko mēs eh, iemācījāmies no 11. gada stresa testiem un pēc tam, ir devuši mums mācību, un šis pasākums būs daudz sekmīgāks no komunikācijas viedokļa. Komunikācija finanšu jomā, kā jūs to labi zinat, ir ļoti svarīgs jautājums. Tā tad ne tikai nauda, bet bet arī kā runā par naudu. Ja tas ir ļoti svarīgi, lai finanšu iestādes varētu atbilstīgi darboties. Tagad Svens eh, zaļo vārdā, lūdzu. Tu, tu, tu vismaz biji manā sarakstā. Nu, lai nu kā. Arī es vēlos atzinīgi izteikties par to, ko esat sasnieguši. Jūsu prezidentūra bija ļoti efektīva. Mums vēl nav iespējams izmērīt rezultāts katrā dosjē, bet jums tiešām ir izdevies uh, pavirzīt eh, mūs ļoti tāls priekšu, un es domāju, jūs apzināties, ka daudzi kolēģi nav pārliecināti, vai tas tā turpināsies nākamā mēneša laikā. Bez tam domāju, ka ir atšķirības ar finanšu pakalpojumiem, kur mums ir parastā koplēmuma procedūra un pilnvars un citām jomām. Jūs pats to pieminējāt par nodokļu jomu, ja es salīdzinu padoms rezultāts maijā ar uh, stingriem apņemšanos, stingru apņemšanos uh, kaut ko sasniegt, tad es redzu Ekofin padomēji, ka sagatavo to ziņojumu šai nedēļai, kur Ekofin mēģina uh, paust to, ka ir diezgan mazs progress sasniegts. Šeit neiet runa tikai par uzkrājumiem un eh, nodokļiem, šeit arī par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kur veids eh, lielās starptautiskās eh, firmas. Maija padomē tā ir viena lieta, bet tagad saruna procesā tas daudz, daudz no tā ir ticis sagrauts. Tā kā mums šeit pastāv zināms bažas Ehm, rezultāts tajās jomās ir ierobežotāks. Mums ir arī bijuši vairāk rakstiski jautājumi jums un vēlētos saņemt arī rakstiskas atbildes un ehm, vēlētos no jums uzzināt, vai mēs beidzot saņemsim šīs atbildes. Otrakārt, tas attiecās arī uz Eirozonas nākotni. Ja paskatāmies, kādas saistības tika uzņēmtas un cik maz mēs saņēmām, Tas balstījās uz četru priekšsarētāju saistībām. Van Rompojas eh, pārakstīja kopā ar Barozu, Dragī. Un beigās eh, mēs ļoti maz no tās programmas sasniedzām. Šī padome apspriedīs tikai CCI Bet eh, bez tā diezgan maz, kas ir sasniegts. Tas nav jūsu galvenajā atbildībā, jo tas bija Eirogrupas ietvaros, un jūs pievienosieties šim klubam kaut kad nākotnē. Bet mēs redzam diezgan skaidri, ka tur, kur mums bijusi ir koplēmuma pilnvaras, jūs tiešām paveicāt ļoti daudz eh, tad tur lietās, kur mums nebija koplēmuma procedūra. Padome savstarpēji bloķējas. Uh, eh, vai no ekonomikas pārvaldības jautājumos Eirozonā, vai attiecībā uz nodokļu jomu, tur sasniegts ir diezgan ierobežots rezultāts. Un man jāsaka, ka man ir tiešām bažas, ka ECOFIN ir, ir tik maz, kas sas, sasniegts attiecībā uz nodokļu dosijē. Un visbeidzot, man interesē tas, kā jūs redzat eh, to, ka vienotā noregulējuma mehānismā daži ministri tie, kas Berlīnē ārpus uh, parastās procedūras. Man ļoti interesētu jūsu kā prezidentūras e, pārstāvu viedoklis. Jā, es tad sākšu no paša sākuma. Protams, jums ir taisnība. Progress nodokļu jautājumos nav tik iespaidīgs atšķirībā no finanšu pakalpojumu jomas. Tad tam ir vairāki iemesli Bet es nepiekrītu jums, ka nav progresa. Progress ir. Bet eh, nodokļu jomā jums ir taisnība, mums ir eh, jāpanāk vienprātība, tas nevienmēr ir iespējams. Un var būt vēl viens šķēslis - politiskie cikli atšķirīgās dalību valstīs, tie mēdz nesakrist. Šajā pusgadā tiešām mums bija divas valstis, kur viens politiskais cikls noslēdzās un nākamais eh, politiskais cikls eh, tik drīz vēl nesākās. Varbūt tas ir vēl viens iemesls, kāpēc uzkrājuma direktīva nonāca strupceļā pretēji eh, mūsu centieniem, pretēji ekofinu panāktam progresam. Bet PVN jomā Mums tomēr bija pietiekami liels progress, ne visi dosie ir noslēgti, bet Grieķijas prezidentūras ietvaros eh, tur darbs turpināsies pie šiem eh, dosie, un dažkārt eh, nodokļu jomā šie jautājumi mēdz būt ļoti tehniski sarežģīti. Mums ir nepieciešams tehnisks konsultācijas par daudziem no šiem jautājumiem. Bet ko es uzsvēru un par ko man tiešām prieks, ir tas, ka mainās izpratnē automātiskā informācijas apmaiņas jomā. Bet mēs esam saņēmuši jūs jautājumus un uh, uz tiem mēs arī sniegsim atbildi rakstiski, uh, par to es esmu pārliecināts. Attiecībā uz ekonomikas pārvaldību es pilnīgi jums nepiekrītu, ka nav progress. Protams, ka mēs būtu vēlējušies, eh, lai būtu regulas vai kāds eh, juridiskais akts par reformu eksante eh, koordinēšanu, bet tas nav tik vienkārši. Bet no otras puses mums ir Eiropas pusgads, Neskatoties to, ka mēs sākām ceturto jau, tomēr tas ir kaut kas jauns kopumā. Arī divu dokumentu paketi. Tas, principā, stājas spēkā tikai pirms dažiem mēnešiem, un pirmais Eirozonas valstu budžeta izvērtējums tikai ir bijis. Un procedūras Eiropas pusgadam nākamajā gadā jau par to ir panākt vienošanās, tās atšķirsies no 13. gada procedūrām. No vienas puses tās būs daudz informatīvākas, bet nebūs īpaši sarežģītāks. Kas bija vēl viena ideja mūsu prezidentūras ietvaros - nesarežģīt jautājums, bet saņemt vairāk informācijas, padarīt to liederīgāk, lai tas nekļūtu par kaut ko formālu, kā tas varētu savādāk notikt. Tā kā es domāju, ka mums būs rezultāts ne rītdien, ne līdz Ziemassvētkiem, bet eh, diskutējot par nacionālām reformu programmām, konverģences ziņojumiem, stabilitātes ziņojumiem pavasarī, es domāju, ka jūs redzēsiet ievērojumu atšķirību no tā, kas ir bijis iepriekš. Varēsiet salīdzināt eh, šo mehānismu atskaites ar šo gadu, ar iepriekšējiem un redzēsiet atšķirību. Un tur būs diezgan ievērojama atšķirība. Šis ziņojums iet daudz dziļāk, daudz plašāk. Un tas, manuprāt, ir labs veids, kā strādāt uz priekšu, soli pa solim virzīties uz priekšu. Mēs būtu vēlējušies, kā jūs sacīju, nonākt pie tiesību aktiem um, mūsu priekšā, bet uh, ideoloģiski domāšanas ziņā mēs esam panākuši ievērēm progresu. Uh, tālāk par Eirogrupu. Man ir tiešām prieks. Es biju pirmais ekofina priekšsarētājs vēsturē, kurš nav no Eirozonas valsts, kuram uh, tika atļaut piekļuve Eirozonas uh, sanāksmēm konkrēti jautājumu apspriešanai. Tur bija iekļaut darba kārtībā vairāk jautājumu, kur man uh, tika lūgts piedalīties. Un, manuprāt, tas ļāva arī koordinēt Eirogrupas darbu, kas ir īpaša grupa, e, un ekofin darbu, un padarīja to daudz efektīvāku. Tas bija arī ļoti noderīgi man. Es jau jokoju, ka es e, ceru, nākamgad septembrī tur varēšu atgriezties uz citu e, juridiskā pamata. Es ļoti optimistiski vērtēju šādu iespēju, bet es domāju, ka visi, visas struktūras padomi uh, padomas ietvaros var savstarpēji sadarboties un nonākt pie auglīgām idejām. Tas arī labi attiecināms uz jūsu pieminētām sanāksmēm. Divas, trīs, četri ministri. Nu, tā ir tāda noderīga prakse, lai saskaņotu nostāju, jo ja mēs visi 28 sēžam pie galda, ja pastāv liels risks, ka varam nenonākt ne pie kāda rezultāta. Līdz ar to mana personīgā nostāja jau bija no sākuma tāda, ka no šī gada janvāra apņemties uzturēt personīgus kontaktus ar visiem kolēģiem, Tas, manuprāt, deva tiešām labus rezultātus daudzos gadījumos. Man ir bijuši ļoti daudz divpusējās un daudzpusējās konsultācijas ar daudziem no saviem kolēģiem. Un es uzskatu, ka šādi arī ir jāsagatavo lēmumu, bet mēs visi vienojāmies visās grupās, visās divpusējās, daudzpusējās sanāksmēs, vienmēr esam vienojušies, ka lēmumi tiek pieņemti pie ECOFIN galda. Juridiskie lēmumi, tiesību akti tiek apstiprināti pie ECOFIN galda nekur citur. Un pie tās nostājas arī pieturos. Es domāju, ka mani kolēģi e, piekrīt man, priekšsēdētāji. Tagad ECR grupas vārdā Epinkungs. Ministra kungs, man ir vairāk konkrēti jautājumi. Pirmkārt, attiecībā uz Banku Savienību. Kurš lemj par bankas noregulējumu? SSM, SRM valde, ECOFIN, kurš pieņem lēmumu? Otrakārt, attiecībā uz sniegto atbalstu Jūs vēlaties nozars eh, atbalstu kā dogmu, es tam piekrītu pilnā mērā, bet esmu nonācis pie secinājuma, ka šāds atbalsts veidos eh, tikai 55 miljārdus eiro līdz 2025. un 2028. gadam, kas ir maz un vēlu. Ja dažas lielas bankas nonāks pro problēmās, tas ir kā ugunsdzēs vai brigāde bez ūdens. Un tad būs eh, jāsniedzas pēc publisko līdzekļu atbalsta. Un Kāds būtu jūs preferences šādam atbalstam vai nacionālie noregulējumi fondi vai Eiropas Savienības līmeņa noregulējums fonds vai ESM? To ir svarīgi zināt, jo mēs vēlamies aizsargāt nodokļu maksātāju, bet ja mēs beigās redzam, ka nozares atbalsts ir tik mazs, ka praktiski jebkura eh, problēma tiek nodota eh, tālāk publisko līdzekļu jomā. Uh, Jūs varbūt varētu arī paskaidrot eh, jūsu idejas par no, eh, Folker eh, noteikumu tā saukto, lai nodalītu mazumtirdzniecības, ja privātās bankas no ieguldījumu bankām. Jā, jums ir vairāk konkrēti jautājumi, par kuriem man vai nu nav atbilde, vai arī izvēlētos neatbildēt no ētiska viedokļa, kā Ekofim priekšsarētājs. Es nevaru atbildēt uz daudziem jūsu jautājumiem, bet eh, varu teikt, ka mēs esam lēmuši par vienu principu attiecībā uz atbalstu sniegšanu procesos, kuri ir jāfinansē finanšu pakalpojumu vai tīpaši banku sektorā. Pirmkārt, protams, ka primārais avots vienmēr ir privātais sektors, kuram ir jānes šis smagums uz saviem eh, pleciem, lai restruktūrizētu, lai palīdzētu bankām vai finanšu iestādēm. Tā kā pirmais avots vienmēr būs eh, privātais sektors. Vai nu rekapitalizācija, vai privāta risinājuma, pārdošana, kaut kas cits. Tālāk eh, šajā secībā nākamajā ir valstu resursi attiecīgajai dalību valstī. Un tikai trešais posms būtu kaut kādi Eiropas finanšu avoti. Bet, protams, konkrētās detaļas par to, kurš pieņem lēmumu, kurš ko dara, kurš par ko maksā, nu, tas ir jautājums, kas risināms attiecīgajās regulās, ne SSM. Eh, jūsu gadījumā varbūt eh, BRD vai SRM. BRD ietvaros, protams, mums ir atbilde jau šobrīd. Tur jau ir rakstīts, kurš veids noregulējumu. Tā tad nacionālā noregulējuma iestāde. Un SRM ietvaros Banku Savienībā man vēl nav jums atbild, bet jūs to zināsiet pēc kompromisa uh, panākšanas. Eh, tas būs priekšlikums trialogam ar Eiropas parlamentu. Un attiecībā uz jūsu pēdējo jautājumu par eh, privātās banku un ieguldījumu banku nodalījumu. Joprojām nav no komisijas saņemts juridisks priekšlikums, eh, līdz ar to tur nav nekas daudz, ko es varētu pats komentēt. Priekšsarētāji Berhards Balts, lūdzu tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Ministra kungs, arī es vēlētos pateikties jums par paveikto jūsu prezidentūras ietvaros. Manuprāt, jūs esat lielisku darbu paveicis. Un šeit jau es eh, primāri runāju par Omnibus 2 un maksātspēju 2 pēc 13 gadiem Beidzot esam noslēgumā. Tur tiešām jums liels paldies. Man ir trīs jautājumi, kurus es labprāt jums uzdotu. Pirmkārt, daudz kas ir sasniegts Lietuvas prezidentūras ietvaros. Iespējams, pat desmitos ietiks noslēgti. Mans jautājums ir šāds. Jūsuprāt, tuvākajos gados, ko jūs uzskatāt par eh, svarīgākajiem dosjē tiesību aktu priekšlikumiem, ar kuriem būs jāstrādā vai būtu jāstrādā Eirozonai vai jums? Un jūsu valsts tālāk eh, vēlas iestāties Eirozonā. To es ļoti atzinīgi vērtēju. Vai jūs varat dažas piezīmes izteikt, kā jūs šobrīd vērtējat situāciju mūsu kopējai valūtai? Uh, kādi ir lielākie izaicinājumi eiro 2014. gadā. Un trešais jautājums. Pēc eh, finanšu transakciju nodokļa, kā jūs šobrīd vērtējat šo procesu? attiecībā uz šādu nodokļu ieviešanu Eiropas Savienībā. Ja jūs varētu pavisam īsi atbildēt uz šiem trim jautājumiem, es būtu ļoti pateicīgs. Paldies!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 sektoru ar uzbūvi nākotnē. Es domāju, mums daudz kas vēl darāms par spīti daudziem tehniskiem tematiem, kas vēl tiek apspriest, un es domāju, tie tiks noslēgti um, tuvākā vai tālākā nākotnē. Tā šo dziļāku izpratni par to, kādam būtu jāizskatās finanšu sektoram, ir uh, būtisks jautājums Eiropai, piemēram, ilgtermiņa ieguldījumi. Šis temāts, parad, temats jau parādījās īrijas prezidentūras uh, laikā neoficiālā ekofin sanāksmē Dublinā aprīlī. Un tas izraisīja daudz idejas par to, kā finanšu sektors Eiropā būtu jāpārveido, lai tas nebūtu tik ļoti atkarīgs no banku nozars. Kā jūs zināt, banku nozara par 88% kreditē uzņēmumus Eiropā, bet ASV situācija ir gandrīz otrāda - 70 līdz 75% uh, finansējumi nāk no vērtspapīra tirgus useful to kapitāla tirgus. Un es domāju, mēs varētu uh, mazliet pavirzīties šai uh, virzienā, izvairoties no riska. Uh, varētu meklēt tāpat kapitāla tirgus vai alternatīvas iespējas, kā ilgtermiņā finansēt uzņēmumus. No otras puses ir mazie un vidēji uzņēmumu, mazie un Eģiptei uzņem, ir 27 miljoni eh, cilvēki bez darba, 23 miljonos mazu vidējo uzņēmumu Eiropā. Ja mēs varētu panākt, lai mazie vidēji uzņēmumi paņem darbā vismaz vienu no bezdarbniekiem, tad problēma tiktu atrisināt. Nu, protams, tās ir tikai tās kā spekulācijas. Taču, protams, mazie vidēji uzņēmumi arī ārkārtīgi vajadzīgi kredīti palielinoties uh, uzticēšanās apjomā finanšu tirgūs, EVU var panākt labāku piekļuvi finansējumam, taču ir nepieciešami arī jauni instrumenti. Domāju, ka šie ir divi svarīgākie virzieni, kas mums ir jāpārbauda, jāizmanto. Un te es redzu daudz svarīgus tematus. Uh, svarīgs institīvs, kas vēl var parādīties. Tagad izaicinājumi Eirozonā. Protams, galvenā ne tikai Eirozonas, bet arī Eiropas ekonomikas problēma ir izaugsmes ātrums. Tas pat ir vēl mazāks nekā es vēstu starp citu. Vašingtonā rudens sanāksmēs um, Eiropas Savienība netika kritizēta tik daudz no ekonomiskā viedokļa, kas gan bija jaunums, un tomēr es uzskatu, ka šai izaugsmē ir jāatgriežas uh, iepriekšējā līmenī. Šķiet, ka tā tagad pamazām atkopjas izaugsmē. Jau kādu laiku stabili pozitīvi, taču Eiropā mums jāuzlabo ekonomikas situācija. Manai pašai pašu valstī Lietuvai ekonomiskā atkopšanās ir viena no prioritātēm. Un viens no iemesliem, kāpēc mēs mēģinām nonākt Eirozonā, ir tas, ka mēs tiešām ticam vienotajai Eiropas valūtai. Un argumenti par labu Eirozonai ir tādi, ka Eirozona pat atrisinājis savas problēmas. Tātad nu, tā ir iekšējie enerģijas resursi, lai pārvarētu jebkāda veida krīzi, kādu, ar kādu esam saskārušies pagātnē. Un es tiešām uzskatu, ka Eirozonā arī nākotnē gaidām sarežģījumi, taču Eirozona var atrisināt šīs grūtības pati saviem spēkiem. Un runājot par finanšu darījumu nodokli, jeb FTT, tehnisku progresu, taču atklāt sakot, mums ir padziļināta sadarbības procedūra ar 11 dalībvalstīm, un tomēr ir visnotaļ atšķirīgas nostājušajās 11 dalībvalstīs par šī nodokļa nākotni. Es domāju, pavasarī būs vērojams progress Pavasarī man kolēģi no nākošās prezentūšanas varēs pastāstīt vēl vairāk par šo jautājumu. Paldies, tāpēc priekšstādātāji. Tā kā komitejas sanāk sākām nevis deviņos, bet pusdesmitos. Um, pozdravljam For... Paldies par visiem šiem jautājumiem, saka ministra kungs. Esmu tātad, protams, nedaudz apjucis, jo šeit uzstājos kā ekofiņu priekšsēdētājs. Varbūt no ētiskā viedokļa nebūtu pareizi apspriest Lietuvas iekšlietas. Es, protams, atvainojos, mēs to varētu apspriest eh, atspretāci, taču nedarīšu to tagad šeit eh, publiskās Jūsu pirmais jautājums, ļoti svarīgais jautājums, bija mazo vidējo uzņēmumu piekļuvi kredītam. Un šeit procentu likmes, protams, ir ļoti svarīgs faktors, kas neļauj dažiem maziem uzņēmumiem piekļūt kredītiem. Taču cits daudz svarīgāks faktors ir vispārējie iespējas par kaut ko iegūt no bankām, paturot prātā to, ka bankas nevēlas vispār uzņemties jau kādu risku. Tātad, jebkurā gadā tās neaizdos jums līdzekļus, tad, ja tās nav pārliecināts par jūsu biznesa plā, plānu sekmīgu nākotnē. Taču, ņemot vērā to, ka MVU ir ļoti svarīgs mūsu ekonomikas sektors, mums jānodrošina, ka mūsu rīcībā ir instrumenti, kas mīkstinātu šo trūkumu, kas mazinātā ietekmi. Un šeit Eiropas investīcijas bankas un Eiropas komisijas institīvas e, veidojot finanšu inženierijas e, instruments, e, paredzot kopīgu kapitālu, biznesa eņģelus, eņģeļus, sniedzot uh, papildu līdzekļus no Eiropas budžeta, nodrošinot garantijas vai mazinot riskus eh, privāto aizdevēju acīs. Tas ir svarīgs solījums. Mums izdevās panākt to, ka iekļāvām juridiskus noteikums kohēzijas politikas regulās, lai dalībvalstis pašas varētu izmantot šos instrumentus, un Lietuvā mēs tiešām izmantosim šos instrumentus. Viens no saukļiem ļoti interesantiem, bet arī svarīgiem saukļiem, kas izskanēja neoficiālajā kohēzijas ministru sanāksmē Viļņā, bija par līdzekļiem no Eiropas Savienības. Investīcijas nevis labāki tēriņi, labāk izdevumi. Ja kāda veida izdevumi ir labā, eh, kāda veida investīcijas labākas par izdevumu samazināšanu. Tagad runājot par rekomendācijām saistībā ar Eiropas pusgadu, tas ir ārkārtīgi. Taču ceram šo jautājumu virzīt tālāk decembra sanāksmē ar mūsu e- Eiropas valsts līderiem. Tad būs kopīgs izvērtējums par iepriekšējā Eiropas pusgadu. Protams, mums ir jāpanāk, lai rekomendācijas būtu konkrētas, ir vispārējas rekomendācijas, kas attiecas uz visām valstīm, ir e, pāris valstīm specifiskas rekomendācijas. Manā skatījumā mums ir nepieciešams abu veidu rekomendācijas vispārējas un specifiskākas. Taču mums tiešām ir vajadzīgs, vajadzīga specifiskāka analīze, kā šīs rekomendācijas tiek īstenotas konkrētajā dalībvalstī. Ideālā variantā, ja jūs nākošgad uh, sagatavot rekomendāciju, tad tā tiek izpildīta. Es domāju, ka panākt ir ļoti grūti. Būs rekomendācijas, kas atkārtosies no gadu uz gadu kādai valstī vairāk gadu gaitā. Ir daži aspekti, kur progress ir ļoti svarīgs, varbūt ne gluži gala rezultāts tūlīt, bet katrā ziņā progress, piemēram, bezdarba samazināšana, deficīta samazināšana Es domāju, ka daudz lielāku skaidrību gūsim pavasara semestru laikā, Grieķijas prezidentūras laikā, priekšstādē, kad teica, ka mums trūks laiks tad vēlējos eh, ļaut eh, izteikties eh, visiem, kas ir sarakstā minēti, nevis kādam, kas tagad parādās. Nu labi, mēģināšu visiem dot vārdu. Sociāldemokrātāt Peters Simens. Jā, priekšsarētāji, arī es atceros mūsu iepriekšējo sarunu, pirmo sarunu tieši šai pašā vietā runājam par to, vai vispār pastāv kādas iespējas šajā sasaukumā pabeigt trešo daļu eh, Banku Savienībā par depozītu garantijām. Es vēlos pateikties jums par eh, konstruktīvo sadarbību, par centieniem, ko jūsu komanda ir izrādījusi sadarbībā parlamentu, un arī es ceru, ka mums ir pietiekams izredzes, pat ja šī nostāja vēl atsevišķos jautājumos ir ļoti tālu, bet varbūt mēs varam šovakar trialogā to noslēgt. Mēs esam ļoti daudz ko paveikuši, ļoti daudz šķēršļus pārvarējuši, ko daudz pat neticēja, ka mēs varēsim tik īsā laikā izdarīt. Es tiešām ceru, tāpat kā jūs, ka pēdējo ceļa posmu mēs varēsim kopīgi noslēgt šovakar, bet paldies par līdzinējo sadarbību. Eh, manos gados šeit parlamentā es tik lielu sadarbību vēl nebiju pieredzējis varbūt tas, kas nav īsti e, dienas kārtībā, bet tāda perspektīvā jautājums saistībā ar šo dosie, bet arī plašāk. Tā loma, ko mēs Eiropas banka iestādē vēlējāmies dot, tad, kad mēs izveidojām šo iestādi. Un tas, kā viņi šobrīd ir izvē, izvēlējusies iet, ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Un padomāju to, uh, tad, kad mēs radījām šīs uzraudzības iestādēm un ko mēs no viņiem sagaidījām. Un paskaroties tagad, kā katrā iespējā padomē tie teksti, vismaz pie kuriem es strādāju, varu konstatēt to, tiek tādā veidā grozītī, ka principā parlamenta nostāja tiek atmesta atpakaļ, un tas ir vai nu mazāk, vai arī tiek pārnests uz dalību valstīm, nu tas man rada bažas. Jo mēs nekad nebijām iedomājušies Eiropas banku iestādi kā tādu interesantu konsultatīvu iestādi, bet gan kā iestādi ar pilnvarām. Kā jūs perspektīvā skatāties uz Eiropas banku iestādes eh, tālāko darbu, vai viņš šīs pilnvaras uzņemsies un īstenos? Uh, well, uh, first of all... Vispirmām kārtām, arī es vēlētos no savas puses pateikties jums par ļoti, ļoti veiksmīgo sadarbību šajā pusgadā. No manas puses raugoties, sadarbība ir bijusi vienkārši lieliska, īpaši ar ekonkomiteju. Tagad uh, jūs uzdotais jautājums par Eiropas banku iestādes spēlēto lomu. Tā ir ārkārtīgi svarīga institūcija, un tomēr nav nemaz tik neparasti, ja vāra un mandāti tiek dalīts starp dažādām institūcijām pēc tam, kad šīs institūcijas ir iedibinātas. Jo tomēr katrai institūcijai ir sava loma spēlējama un, piemēram, banku sektoru pārvaldībā, ne tikai finanšu tirgu pārvaldībā, bet banku sektorā mēs vēl neesam sasnieguši šādu status quo. Es personīgi uzskatu, ka pēc tam, kad eh, tika izveidots eh, kopīgais uzraudzības mehānisms, vienotais uzraudzības mehānisms, mēs tagad ar ebas kopīgi esam īstenojuši stres testus šajā gadā. Un pēc tam, kad eh, vienotais uzraudzības mehānisms būs pilnībā stājies spēkā, mēs jau esam nozīmējuši uzraudzības iestādes prieksēdētāju centrālajā bankā. Tā ir pilnīgi jauna iestāde, tas ir pilnīgi jauna nodaļa, uzraudzības nodaļa. Vēl ir ļoti daudz, kas darāms tuvākajos gados, bet eh, esmu pārliecināts, ka piemēram 2014. gada decembrī jau būs daudz skaidrāks, kas kuram ir jādara, kāds kuram ir uzdevums, Patreizajā momentā vēl ir grūti izprast, jo situācija ir tāda neskaidra, un tomēr, kā jau teicu, esmu pārliecināts, ka pēc gada mums jau viss būs skaidrāks prieksēdētāji. Un pēdējais jautājums Marino Baldīnī, lūdzu. <clears throat> Evo, vrlo kratko. Ja sam htio čestitati. Prieksēdētāji, kundze. Es vēlētos sveikt ministru un arī vēlētos pateikties par ļoti labi pabeigtajiem dosjē. Tātad, eh, ministra kungs, es jūs no sirds apsveicu. Apsveicu par Lietuvas prezidentūras panākto. Finanšu jomā mēs esam panākuši ārkārtīgi daudz, un tomēr vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par to, ko jūs domājat par Lietuvas panākto prezidentūras laikā. Vai Eiropas Savienība ir ieguvusi vai nē Iespējams, ka Lietuva simboliski runājot Eiropai vairāk deva nekā guva. Vēlētos jūs apsveikt arī ar jūsu mārketinga pasākumiem. Lietuvas prezidentūras laikā tāda bija daudz, piemēram, sekretariāta darbiniekiem un arī ministram ir ļoti skaistas kaklasaites. Arī tas ir Lietuvas vārda publiskošanu pasaulē. Paldies! Paldies, Šarona! Šis ir labākais un lieliskākais pēdējais jautājums, kādu es jau kad. Ak, nē, ir vēl viens, saka Šarona, ir vēl viens Langenkunga jautājums, tā kā šis skaistais jautājums par kaklasaitēm nebūs pēdējais. Prieks ar um, ministrs. Uh, Es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka 1. jūlijā, kad Lietuva stājās pie Eiropas padomas vadības grožiem, Eiropas Savienībā iestājās arī Horvātija. Ar to es apsveicu arī jūs. Un tagad atbild uz jūsu jautājumu, godīgi atbild, kā ikvienā ģimenē jūs jau nekad neuzdodat ģimenes locekļiem jautājumu, vai atrodoties ģimenē jūs vairāk dodiet vai vairāk ņemiet. Tā ir ģimenes dzīve un tāda ir noteikumi. Patiesībā manā politiskajā dzīvē šī prezidentūra ir bijusi labākā iespējamā pieredze. Un es uzskatu, ka tas, ka ģimene ir dzīvot spējīga un priecīga, tas mani priecē visvairāk. Tā nav tikai formāla suverēnu dalību valstu sadarbību, kā uz to vēlētos raudzīties daudz starptautiskas organizācijas. Nē, Eiropas Savienība ir pamatīga ģimene, un gan man, gan arī manai valstī atrasties šajā ģimenē ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies par šo jautājumu. Jā, es jums piekrītu, ka aklasaits tiešām ir smukas. Šarona, un tagad pēdējais jautājums. Jā, paldies, ministra kungs. E, to iespaidu, ko kolēģi jums jau sacīja, es vēlos tikai apstiprināt, jūs esat e, tiešām iespaidīgs rezultāts sasniegušas 19,5 gadus jau šeit Eiropas parlamentā, un šis ir viens no tiem retiem gadījumiem, kad es no sirds saku atzinīgs vārds pamatoti. Jūs šeit esat kā ekofin priekšsarētājs, jūs sacījāt. Šodien ap 15. ECB direktoru sēdes pārstāvs Asmusens eh, paziņos par jauno amatu valdē Dragīkungs, kurš bija vakar šeit rakstījis eh, Ekofin, ka šī vieta ir jāizpilda. Un eh, no rītdienas visdrīzāk tad šī vieta kļūs vakanta. Varbūt Ekofin eh, samita ietvaros tas jums eh, tiks arī prezentēts, uzsāksies procedūra, lai aizpildītu šo vakanci Eiropas centrālā banka direktora padomē. Iepriekšējos trijos gadījumos mēs vienmēr esam diskutējuši par to, ka sieviešu skaits šeit direktora padomē pārāk mazs Tas novec pie tā, ka Mēršku nevēlējās veikt nekādas e, dzimuma operācijas, līdz ar to bija mums jānogaida. Tagad Asmusens astoņus gadus ir virs šajā amatā bijis. Kā Vācijas priekšlikums bija tāds, ka nav ne divi gadi pagājuši, vai jums liekas pareizi, ka tas tika ātri ies, kā Dragī kungs to sacīja, un uh, Otrakārt, kā Vācijai būtu priekšrocības nominēt kādu, jo pagājuši tikai divi gadi ir. Tas ļoti aktuāls jautājums. Varbūt jūs nevarat vai negribat atbildēt, um, bet, nu, visdrīzāk tuvākās nedēļas laikā tas jautājums vēl tiks skatīts. Uh, well, uh, of course. Jā, protams. Vispirms paldies par jūsu uzdoto jautājumu. Es novēru visu to labāko Jorkam tālākajā dzīvē, kā personīgā tā darba dzīvē, jo mēs ar viņu esam cieši sadarbojušies ekofin laikā. Jo ECB viņa nozīmējums bija politisks, vēl bez tam viņš ir sociāldemokrāts, es arī, un tas ir ļoti svarīgi mūsu sadarbībā. Tagad par tālāko procedūru. Uh, Es eh, tomēr vēlētos eh, atvainoties, ka es nevarēšu konkrēti atbildēt uz jūsu jautājumu priekšsēdētāji. Paldies! Paldies! Šajā parlamenta sasaukumā mēs esam ekon komitejā daudz dzirdējuši atskaitas par trialogiem un par pieņemtajiem likumdošanas aktiem. Un eh, otra atskaita ir tāda, cik daudz cilvēks mēs esam ievēlējuši ar balsojumu dažādos amatos ECB. Paldies, paldies ministra kungam. Šeit jau izskanēja, ka jūsu prezidentūra ir viena no labākajām un viena no tām, kura ir pabeigusi darbu pie ļoti daudziem likumdošanas dosjē. Paldies par jūsu izsmaļošajām atbildēm, paldies jūsu darbiniekiem un palīgiem. Protams, es pat piedalījos visos trialogos, kas skāra ekon komitejas tēmas. Es zinu, cik smagi jūs esat strādājuši. Paldies jūsu prezidentūrai, paldies Lietuvai. Es esmu ārkārtīgi lepna, ka man ir bijis gods ar jums sadarboties. Ministrs Šarons kundze burtiski noslēguma vārdos pārsteikumu. Es vēlētos pateikt, ka nav jau tā, ka es pers, tas ir pret procedūru, ka es Šaronai personīgi pasakos par šo ārkārtīgi auglīgo, interesanto un man personīgi daudz dodošo sadarbību. Šarona, paldies, paldies par šiem vārdiem. Tagad es došu vadības grožus. Vai dāvana? For those of you who Tie, kuri nezina, ir tā, ka mums ir e, kopīga pagātne. Mēs esam abi divi studējuši matemātiku un cietvielu fiziku, tāpēc šī prezidentūra mūsu sadarbība ir izvērsusies tik laba. Un tagad došu vadības grožus Pablo. Lūdzu. eh, días eh, a todos. Pasamos al siguiente punto. Labi, godātie deputāti, pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas. Un tas ir ziņojuma projekta izskatīšana par starpbanku komisijas maksas, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem. Man ir tas gods būt referentam un ja Diego piekritīs, tad mēs izskatīsim abus ziņojums kopā, maksājumu pakalpojumu iekšējā tirgu kopā, kur uh, referents ir Diego. Es tā tad e, vispirms iepazīstināšu ar savu ziņojumu, pēc tam Fejo kungs iepazīstinās ar savu ziņojumu, un pēc tam būs jautājumu un atbilžu rauns par abiem ziņojumiem kopā. Tā arī rīkosimies. Tātad, tagad iepazīstināšu jūs ar savu ziņojumu. Tā tad eh, sanāk, ka man ir tāds kā dubults uzdevums, gan referenta, gan ekon komitejas vadības uzdevums. Mana ziņojuma sagatavošanas galvenais nolūks bija uzsvērt četrus momentus. Vispirmām kārtām caurskatāmība. Mums ir nepieciešams izveidot tādu maksājumu schēmu, kura būtu daudz, daudz, daudz pāredzamāka. Un esmu pārliecināts, ka abi šie ziņojumi, labi runāšu par manējo, tā tad, ja šis ziņojums tiktu pie, tiks pieņemts, tad mēs būsim zināmā mērā pabeiguši misiju. Jo tas, ka tiek pieprasīts maksājums, un ja šie maksājumi par transakcijām būs pārskatāmi, tad tam būs eh, ietekme arī uz citiem maksājumiem, piemēram, kredītkaršu maksājumiem un citiem. Neesmu pārliecināts, ka ziņojumā šis ir galvenais uzsvars, un tomēr caurskatāmība, caurskatāmība patērētājiem, to mums ir izdevies iestrādāt šajā ziņojumā. Patērētājiem ir jāzina, par ko tiek piemēroti dažādi maksājumi, vēl bez viņa pirkuma cenas. Otrs mērķis bija stiprināt eh, iekšējo tirgu. Uh, Pie tām šāds uzdevums ir ne tikai šim ziņojumam, bet ik vienam likumdošanas aktam, kur mēs sagatavojam - stiprināt iekšējo tirgu. Mums vienmēr vajadzētu censties panākt iekšējā tirgus vienotumu. Trešais mērķis šim ziņojumam. Kad šis ziņojums un arī fejo ziņojums tiks pieņemts un stāsies spēkā uzņēmumiem, uh, ir jābūt motivācijai, lai tie vairāk strādātu pie inovācijām un jaunradas. Arī tas ir viens no mērķiem. Tātad eh, spēcīgākas eh, un labākas inovācijas maksājuma jomā. Un visbeidzot, mums ir jāuzlabo patērētāja aizsardzība. Mēs uzskatām, ka komisija nav sniegusi pietiekamu pamatojumu saviem priekšlikumiem, tā tad ietekmes novērtējums nav bijis, vismaz adekvāts ietekmes novērtējums nav bijis, līdz ar to mums nav pārliecības, kāda būs labuma, kāda būs labuma iesaistītajām pusēm. Es uzskatu, ka mums vajadzētu sagaidīt no komitejas ļoti detalizētu ietekmes novērtējumu, jo ikvienā dalību valstī šo priekšlikumu izpildas gadījumā varētu būt dažādas sekas. Protams, ka dažādās dalību valstīs kredītkaršu izmantošanas apjoms ir dažāds, un mēs nevēlamies, lai parādītos pretruna, jo nolūks jau ir, lai kredītkaršu izmantošana tiktu palielināta un ar jaunu likumdošanas aktu tiktu garantētas vienādas iespējas visās dalību valstīs, proti kredītkaršu lietojuma palielināšanās. Vispretrunīgākais var būt, un es vēlētos dzirdēt kā deputāta, tā arī komitejas, komisijas viedokļu šajā jautājumā. Tātad savā ziņojumā es mēģināju ie iekļaut vairākus specifiskus, bet pretrunīgus jautājumus. Un šajos jautājumos eh, mums vajadzētu vienoties par vienkāršāku risinājumu un vienkāršākiem risinājumiem. Ar šo ziņojumu mēģināju tādus iestrādāt. Esmu gatavs atklāti sadarboties kā ar komisiju, tā arī ar jums, godātie deputāti, šādu risinājumu ris meklēšanā. Vispirms aptvērums, piemērošanas joma. Komisija ierosina, lai piemērošanas jomā iekļaut visas četrpusējās un trīspusējās maksājuma karšu schēmas. Septītā panta noteikumi par maksājumu karšu schēmām un apstrādes struktūru nodalīšanu. Ar šo pasākumu tiek domāts piemērot vienlīdzīgas spēļu noteikumus eh, trīspusējās maksājuma karšu spējā eh, schēmās un četrpusējās maksājuma karšu schēmās, kā arī atbalstīt jauno tehnoloģiju izmantošanu. Trešajā un ceturtajā punktā, kurā runa iet par, star par eh, starpam banku komisijas maksām, tā ir šā ziņojuma būtība. Vēlētu uzreiz pateikt, ka komisija uzskata, patiecībā es joprojām uzskatu, ka vajadzētu turpināt diskusijas par šīm maksām. Mums ir nepieciešams indeksētāk un niansētāk par to diskutēt. Ir jābūt pārliecībai, ka tās dalību valstis, kurās kredītkartes tiek izmantotas ļoti plaši, kā arī tās valsts, kurās varbūt kredītkartes netiek izmantotas tik plaši, tad e, šīs e, starpam banku komisijas maksas varētu tikt izmantotas kā pamudinājums, lai tas e, neaizskavētu iedzīvotājus izmantot kredītkartes. Mēs vēlamies palielināt kredītkaršu izmantošanas apjomu un nevis to samazināt. Tātad eh, mēs nevēlamies, lai investīcijas samazinātos un lai samazinātos arī inovatīvie pasākumi šo maksu dēļ. Vienlaicīgi mums ir jābūt elastībai, runājot par tā saucamo svērto vidusmēru Komisija vēlas eh, piemērot absolūtus ierobežojumus. Es eh, ļoti labi saprotu, ka tas varbūt nav vislabākais risinājums. Tas ir manis piedāvājātais risinājums, un esmu gatavs uzklausīt in, mm, visus ieteikumus, kurus jūs vēlētos mums sniegt. Tātad vēlētos nodalīt dažādus sektors, kuriem ir dažādi riski, dažāda specifika, un kas ļauj piemērot jaunās tehnoloģijas, kas savukārt varētu ļaut piemērot jaunas maksājumu schēmas drošāk. Vēlētos dzirdēt arī komisijas teikto, bet esmu gatavs izskatīt eh, visus priekšlikumus un vēlētos dzirdēt arī citu kolēģu teikto. Tā ir mana ziņojuma būtiskākā daļa. Otrais pants. pārobežu transakciju pārdefinēšana. Šajā definējumā man ir zināmi, <clears throat> man ir šaubas, jo es nezinu, ko tas dos. Vēl bez tam arī līdzsvar trūkums starp eh, iekšējiem dalībvalstu tirgiem un pārobežu darījumiem. Mēs vēlamies to savert kopā ar iepriekšējām definīcijām, lai nebūtu tā, ka uh, 22 mēnešu pārējais periodu laikā iekšējie dalību valsts tirgi ciestu. Debetkarte un kreditkarte maksājumu ar šīm abām kartēm mēs vēlreiz definējam šo maksājumu būtību. Tātad eh, komisija savos definējumos ir piedāvājusi konkrētu vārdu, konkrētu tekstu, bet mums varbūt vajadzētu to nedaudz pārskatīt. Uh, Mums e, ir jāraugās, lai definīcija, kuru mēs pieņemam, būtu pilnīgi skaidra ikvienā dalību valstī par e, schēmām un par apstrādes struktūru nodalīšanu. Septītais punkts. Iespējams, ka prasība, šāda prasība iet pārāk tālu. Mums ir jāraugās arī uz juridisko ietvaru, lai mēs varētu operatīvi nodarīt, nodalīt maksājumu karšu schēmas un apstrādes struktūras. Tātad funkcionāli šīs divas eh, jomas varētu būt nodalītas, lai nebūtu tā, ka eh, būtu kādi izņēmumi, kas nebūtu pieņemami otrai pusē - teritoriālā diskriminācija un jauni procesi Tas ir ārkārtīgi svarīgi jaunām maksājumu schēmām. Apstrādes struktūrām ir jābūt pārliecinātām, ka viņu eh, struktūra ir neatkarīga no citām. Tāpēc uzskatu, ka vajadzētu paredzēt eh, ilgāku laiku nekā šobrīd ir paredzēts regulā. Astotais punkts. Tā nosaukums ir zīmola koplietošana. Šajā jautājumā iespējams mēs paši iešaujam še, sev kājā. Iespējams, ka būs mazāk pamudinājuma maksāt ar kredītkarti. Ja jau ir no vienas puses brīdī, kad eh, tiek veikts maksājums un ja eh, izdevējam vienā kartē vai maksājuma ierīcē iekļaut visas karšu zīmolus, ko tā uzskata par atbilstošiem, tā tad es uzskatu, ka tas ir pretī zīmolu, pretim zīmolu konkurences pamatnoteikumiem. Par šo konkrēto punktu mums ir arī citas maksājuma schēmas, piemēram, mobilās un citas. Tātad, ja kāds maksā ar kredītkarti, plastmasas kredītkarti, ir jau arī citi maksājumu veidi, kredītmaksājumu veidi ar mobīlo telefonu. Es uzskatu, ka galvenajam uzdevumam ir jābūt sekojošam, atvieglot patērētāju dzīvi un ja izvērtēt, vai tiešām šis eh, zīmola koplietošanas princips to nodrošinās. Desmitais ir noteikums par visu karšu pieņemšanu. Komisija ierosinājumu šajā jautājumā, es domāju, ka neveido efektīvu mehānismu. Tātad noteikums par visu karšu pieņemšanu. Komisija ierosina ka maksājuma instrumenti ir vizuāli un elektroniski identificējami, bet uh, patērētāji nevarot samaksāt ar karti. Tātad būs tā saucamās vizuālās identificēšanas prasības. Tas var samazināt patērētāju uzticēšanos. Pie tam um, Tas var padarīt kredītkartes izmantošanu vēl grūtāku un diez vai tas eh, veicinās kredītkaršu izmantošanu. Es esmu gatavs uzklausīt priekšlikums, kompromisa idejas, un tomēr atcerēsimies, ka brīdī, kad eh, patērētājs ierodas veikalā, viņiem ir jābūt drošiem, ka redzot uh, logo tādu pašu, kāds ir uz viņu kartes, kredīta vai debet, viņiem būs iespēja šo kartu veikalā izmantot. Tās ir problēmas, kuras, manuprāt, ir atspoguļot šajā ziņojumā. Es mēģināju rast šiem problēmām risinājumus, bet eh, saprotu, ka risinājumi, kurus piedāvā cita, varētu būt vēl labāki. Un esmu gatavs izskatīt arī citus risinājumus kopā ar ēnu referentiem un pārējiem deputātiem. Tātad, paldies, ka uzklausījāt manu prezentāciju, un tagad došu vārdu Džego Feo, kurš jūs iepazīstinās ar maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū. Tātad, lūdzu. Muito obrigado. Eu queria começar eh, pelo teu fim. Jā, paldies. Es vēlētos turpināt to, ko tu sacīja, jo mēs jau kopīgi strādājam pie šiem abiem ziņojumiem un mūsu sadarbību precīzi parāda, ka tik tiešām ir iespējams tas, ka divi referenti var ļoti labi sadarboties. Un šī sadarbība bija ļoti pozitīva. Neskaroties uz atšķirībām, piemēram, vien, vienā gadījumā ir direktīva, otrā regula, bet tomēr es uzskatu, ka tas ir jāskata kā kopīgi paketi. Un tas būtu tā sākumam. Ir vairāk kā 20 grozījumu priekšlikumi ieteikti, esmu tos jau prezentējis, un tas nozīmē to, ka mēs virzamies uz priekšu mūsu sadarbībā. Protams, tas vēl nav gala variants, bet grozījumu priekšlikumi atbilst eh, tiem apsvērumiem, eh, par kuriem mēs abi esam vienojušies. Uh, sadarbībā ar svarīgākajiem tematiem, kas ir svarīgi šajā direktīvā, jo runā ir par uzticēšanos, par drošību, vienkāršību, konkurenci, informāciju un arī par pielāgošanās iespējām lai šīs normas varētu pielāgot jaunai realitātei, ar kuru tirgus var saskarties. Šajā darbā, protams, bija arī daudz tikšanās ar daudzām iesaistītām pusēm tirgos un vēlos pateikties visiem, kas piedalījās visā šajās sanāksmēs. Viņi ir palīdzējuši Mums nonāk pie šī priekšlikuma, kas ir ļoti līdzsvarots un sniedz arī skaidru atbildi uz grūtībām, ar kurām saskarās tirgus. Un līdz ar to es vēlos sacīt arī to, ka man personīgi ļoti patika šī sadarbība, šī diskusija, kas mums bija par maksājumu pakalpojumu direktīvu viens un to saistību ar pašreizējām sistēmām, kas attiec uz grozījumiem, salīdzinot ar sākotnējo tekstu. Un es nu, tiešām nevēlos šobrīd iedzināties visās detaļās, bet minēšu galveno. Vispirms par maksām. Šajā aspektā mana nostāja ir tāda, ka es esmu izcēlis eh, ieguvumus un atšķirības. Tātad, kur ir tās galvenās lietas, kā tirgi atšķiras? Un es atstāju to dalību valstu ziņā, vai viņi vēlas iekasēt maksu vai nodevs, vai vēlas aizliegt šādu maksu iekasēšanu, respektīvi atļaut vai aizliegt. Šeit ir runa par cēnu, bet arī par efektīvu vai gala rezultātu, kas eh, lietotājiem ir jāmaksā. Otrajā daļā ir runa par TTP, respektīvi par iespējām, kas ir tirgū. Šie maksājumi jau šobrīd darbojas, bet tirgu vēl tā nav šīs direktīvas darbības jomā, līdz ar to bija nepieciešama šī otrā direktīva. Runa ir par to, lai izstrādātu tādas normas, kas ļautu labāk funkcionēt un sekmīgāk darboties Eiropas Savienībā. Un tas bija mans mērķis lai uh, tirgos būtu regulēti šie maksājumi. Un šie maksājumi tad ir jāpiesaka attiecīgajās iestādēs. Pircējs un pircēja banka. Viņiem ir jāpaļaujas uz automātisko sistēmu, eh, lai viss notiktu saulaicīgi, lai sistēma, kur izmanto pārdevējs, būtu atbilstīga, lai šeit nenotiktu pārmērīga sistēmas izmantošana, lai būtu pieejami nepieciešamie līdzekļi, kas apstiprinātu attiecīgā maksājuma veikšanu. Trešā lieta, kas man bija svarīga, bija atbildība. Ir gadījumi, kad runa par maksājumu, kādu transakciju, kur ir iesaistīts TTP, un tad pastāv atbildība. un pakalpojumu sniedzējam tad ir jābūt atbildīgam par viņa piedāvājumu. Tas jau ir saistībā ar pirmo maksājumu pakalpojumu direktīvu. Ir pirmkārt jau jānodrošina drošība, drošība savukārt nozīmē uzticēšanos. Tas nozīmē, ka ir vēl jau svarīgāk panākt šādu uzticēšanos, ja maksājumi tiek veikti pāri robežām, kad runa ir par elektroniskiem maksājumu līdzekļiem, ar kuru pircējs nav personīgā kontaktā ar pārdevēju. Šeit ir svarīgi izveidot to sistēmu tādā veidā, lai pircējs maksātu tikai preces cenu un neveiktu tādas Mm, maksājums, par kuriem viņš nav informēts un nav izvēlējies to darīt. Šeit, protams, ir jānovērš krāpnieciski darījumi, tas ir neapšaubāmi. Ja šāda drošība netiek garantēta, tiešām tas būtu visai sistēmai solis atpakaļ. Tātad drošība man ir pats svarīgākais šajos maksājumos, un tieši tāpēc esmu arī par to, lai būtu publiski izlikt informāciju, lai tas viss arī darbotos sekmīgi Eiropas tirgos. Bankas iespējas konstatēt tādus ekscesus, lai bankām būtu iespējams arī apturēt attiecīgas maksājumus. Un informēt lietotāju par šādiem gadījumiem. Lai tas viss arī bez aizķeršanās darbotos visā Eiropas Savienībā. Manā priekšlikumā ir runāts par daudziem aspektiem, kas ir svarīgi, bet neskroties uz tiem grozījumiem, kurus esmu iesniedzis pirmai maksājumu pakalpojumu direktīvai, man ir jauna priekšlikuma. Piemēram, es vēlētos, lai lietotājs tik labāk informēts. Un šajā nolūkā esmu iekļāvis pienākumus Eiropas komisijai sagatavot pakalpojumiem, maksājumu pakalpojumu informāciju pienākumu. Uh, Tas nozīmē, ka lietotājiem ir jāsaņem pavisam vienkāršo pamata informāciju. Šeit neiet runa par to, ka ir detalizēti jāinformē grūti saprotamā veidā. Lietotājiem vienkārši ir jāsaņem informācija par tiesībām un pienākumiem, un tādējādi lietotājs arī tiks labāk aizsargāts. Otrakārt. SEPA pārvaldības sistēma bija paredzēta pārstrādē. Par ko tur ir runa? Visi tirgus, operatori, nu, piedāvājumi, pieprasījumi puses, viņiem ir jāspēj vienoties. Un noslēgumā esmu ieviesis arī jaunu pāntu. Tur ir runa par tehniskiem noteikumiem, kas tiktu ieviesti sadarbībā ar EBA, lai izveidotu vienu tādu Eiropas saskārni maksājumu sistēmām. Tas mērķis ir eh, izveidot nevis situāciju, kad ir jauni tirgus dalībnieki vienkārši kas rodas dažādas eh, komunikācijas problēmas, bet pastāvēt viena sistēma, ko visi pieņemtu un uzskatītu par pietiekami uzticamu. Grozījumi priekšlikumi man ir pieņemami tie, kas iet eh, tuvāk manām idejām, lai. Ko es vēlos pateikt? Eh, tas viss nav noslēgts vēl. Uh, Es nepacietību skatos vēl uz priekšu, uz turpmāk sadarbību ar varbūt jauniem ierosinājumiem. Viss kaut ko vēl ir iespējams iestrādāt šeit. Noslēgumā es uzskatu, ka šīs ļoti svarīgās, visaptverošās un sarežģītās direktīvas pārstrādāšana nozīmē, ka ir nepieciešams atrast līdzsvaru, līdzsvaru starp atšķirīgajām interesēm, kas šeit ir iesaistīts, un dažkārt pat pretrunīgām interesēm. Un tieši tāpēc ir nepieciešams eh, veikt dažus eh, uzlabojumus pantos, bet ar nepacietību gaitu sadarbības iespēju ar, referenti, ar ēnu referentiem. Paldies, Diogo, un tagad vārds ēnu referentiem abiem ziņojumiem. Vispirms ēnu, refu, ēnu referents MIF, pēc tam BSD. Vispirms Baldīnī kungs, lūdzu. Poštovani predsjedavaju. Paldies. Priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties referentam. saistībā ar sagatavotā ziņojuma kvalitāti. Tāpat es atzinīgi vērtēju Eiropas komite, komisijas atvainojos iniciatīvu izveidot eh, konkurences sistēmu elektroniskiem, konkurētspējīgu sistēmu elektroniskiem maksājumiem. Tomēr es vēlētos pieminēt vairākus aspektus, kas man rada zināmas bažas. Komisija ierosina 0,3% limitu kredītkāršu eh, darījumiem un 0,2% debetkartēm. Bet šeit vajadzētu ņemt vērā arī to, ka ir vairāki sociāla ekonomiskie aspekti, kas, kas būtu ņemam vērā atsevišķo valstu tirgos ir zināmas atšķirības, tomēr mums arī jāsaprot eh, atšķirīgo attīstības līmeni šajos tirgos, aizsardzības atšķirīgo līmeni, patērētā aizsardzībai un eh, kredīt eh, karšu izmantošanas procesu. Vācijā, piemēram, maksa ir 1,8%, Dānijā 0,1%, Horvātijā, manā valstī šīs savstarpējās maksas var būt pat līdz 7%. Kādas tam ir sekas? Daži tirgotāji piedāvā samazinājumus 10, 20% vai pat vairāk, ja patērētājs ir gatavs maksāt skaidrā naudā. Tātad priekšroka tiek dota maksājumiem skaidrā naudā, nevis kredītkāršu maksājumiem Protams, ka jebkuri mēģinājumi palielināt drošību ir atzinīgi vērtējami, tā skaitā informācijas pieejamība, kas eh, noteikti ir patērētāju tiesību ietvaros. Mēs nerunājam tikai par pieejamību, bet arī par informācijas kvalitāti un kvantitāti. Eh, noteikumi ir jāpadara skaidrāk, un patērētājiem ir jābūt iespējamam saņemt atbilstošu vērtību par samaksāto naudu. Un nu, tas ir svarīgi visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Tam būs arī pozitīva ietekme ārpus Eiropas Savienības. Bet, eh, lai nu kā, kopumā jāsaka, ka šī direktīva nāk vairāk par labu tirgotājiem, nevis patērētājiem. Protams, ka ir jāņem vērā arī viņu intereses. Bet jāskarās, kur ir iespējams tomēr samazināt preču cenas. Tomēr, ja ma šīs maksas pieaugs no 0,2 līdz 1,8%, kādam jau tas ir jāatmaksā. Vai šīs maksas tiks kompensētas ar kādiem citiem līdzekļiem? Nu, visdrīzāk jā, bet ko es vēlos uzsvērt? Ar šo iniciatīvu mums būtu jāpasargā patērētāji un mazie vidējie uzņēmēji. Līdz ar to četru gadu termiņš un klauzula par pārskatīšanu, kas ir komisijas priekšlikumā iekļauts attiecībās uz starpbanku komisijas maksām. Šis periods ir pārāk garš, tas ir jāsamazina. It īpaši attiecībā uz normu, kur tiek runāts par tirgus aizsardzību un patērētāja aizsardzību. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka mūsu panāktais lēmums ir pareizais lēmums un mums e, nebūs negatīvi rezultāti, tīpaši attiecībā uz patērētājiem un mazajiem tirgoņtājiem. Noslēgumā šajā visnotaļ labajā ziņojumā joprojām ir iespējams lietas vienkāršot kā Zalbas kungs sacīja, mums ir iespējams uh, rast labāks risinājums, un es labprāt turpināšu diskusijas ar referentu Zalbas kungu. Paldies! Tālāk vārds ir sociāldemokrāta referentam Ludvigsson kungam. Tack så mycket. Paldies! Es eh, vēlētos vispirms pateikties eh, Fejo kungam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu priekšlikumu. Tas ir vienkārši lielisks. Manuprāt, tas ir ļoti labs izējas punkts mūsu tālākajam darbam. Mums ir dažāds skatījums uz vairākiem momentiem, un tomēr lielākajā daļā jautājumu esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt eh, vairumam pieņemam kompromisu. Uh, No manas puses varbūt vispārīgs dabas komentārs. Mēs strādājam pie šā likumdošanas akta, un mums vajadzētu pie tā strādāt ar uzsvaru uz iekšējā tirgus sakārtošanu. Patreizējais sadalījums 28 dažādos dalību valsts tirgos ir neloģisks. Gan e-tirzniecība, kā, gan arī pārobežu pārvietošanās to veicina. Protams, vienots iekšējais tirgus ir visu mūsu galvās, un mums ir jāmēģina to panākt. Ja mēs vēlamies to īstenot, tad pēc manām domām mums arī šajā ziņojumā to vajadzētu saglabāt kā galveno uzsvaru. Tas arī ir galvenais komisijas idejā, tā, priekšlikumā tā tad trešās puses piegādātāja sakārtošana un maksājumu sistēmu vajadzētu izveidot tā, lai tā būtu pieņemama visiem. Tas ir visefektīvākais modelis, un to vajag atcerēties. Protams, ja mēs nevaram pieprasīt kontaktu ar trešās puses piegādātāju un ar daļmaksājumu īstenotāju. Manuprāt, šeit eh, referents ir uzsvērs pareizos punktus. Vēl bez tam ir svarīgi, lai visi iesaistītās puses saprastu, redzētu un varētu visu laiku izsakot līdz procesam. Bez tam procesam ir jābūt labāk kontrolētam kā šodien. Vēl bez tam patērētājiem ir jājūtas pilnībā aizsargātam ar dažādām ugunssienām. Kāds būs atbildības sadal sadalījums starp dažādiem spēlētājiem? Tam ir jābūt skaidrāk atrunātam. Es esmu gatavs tālāk sadarboties, balstoties uz komisijas un priekšlikuma un referenta idejām. Cits svarīgs jautājums ir papildus maksājumi, maksājot ar kartēm, un šeit es nepiekrītu referenta idejām. Šīs maksas noteikti neietekmēs tirgus sakārtošanu pozitīvi. Pie tām vismaz man nav racionālā grauda, kāpēc tas tiek ieviests. Tas tikai nu, noteikti radīs problēmas. Uh, Šie papildus maksājumi tiek izmantoti, lai patērētājiem uzliktu papildus maksājumus. Šie papildus maksājumi nodrošinās to, ka būs situācijas, kurās patērētājiem būs ārkārtīgi grūti pārskatīt totālā maksā, kopējā maksājuma sadaļas. Tajās dalību valstīs, kuras ir pilnībā aizliegušas papildus maksājumus, rezultāti ir ļoti labi kā uzņēmējiem, tā patērētājiem. Ja mēs vēlamies redzēt vienotu tirgu, kas darbotos racionāli, tad mums ir jāatsakās no papildus maksām, karšu maksājumiem. Visās dalību valstīs šie papildus maksājumi ir jāaizliedz. Šeit es esmu pārliecināts, ka komisijas priekšlikums ir loģisks. Šeit vajadzētu izskatīt aizliegumu papildus maksām arī citiem maksājumiem. Tas radītu papildus skaidrību kā tirgus dalībniekiem, tā arī patērētājiem un trešajām pusēm. Tomēr tam ir nepieciešams paket risinājums, kurā būtu iesaistīti arī dažādi, dažādas nodevas un maksājumi un pat nodokļi, lai tirgotājam uh, būtu tiesības pateikt nē dārgām kartēm. Un e, visām bankām ir jāsaprot šī papildus maksājuma negatīvā ietekme. Es domāju, ka mums galvenais uzsvars ir jāliek uz visiem pieņemamu vislabāko risinājumu un nobeigumā par definīcijām. Par definīcijām, ja patiesībā par to nēsamību komisijas priekšlikumā es varētu runāt ilgi Ir ļoti labi, ka referents ir mēģinājis šos definējumus savā tekstā ieviest, un tomēr vajadzētu vairāk paraudzīties uz jaunu risinājumu definējumiem, jo patiesībā vairāk no šiem jaunajiem risinājumiem rada jautājums, netik daudz sniedz atbildes uz patreizējo situāciju. Definīcija šeit trūkst. Es esmu pārliecināts, ka referents vēlētos eh, padarīt patērētājiem saprotamāku, kā informācija, tā arī kredītkaršu un debetkaršu maksājumu pārskatamību. E, šie zīmola kopmaksājumi informācijai ir jābūt sakārtotai arī šajā jautājumā. Kaut arī likumdošanā mēs nevaram atrunāt abu transakcijas pušu skaidrību, ja vienā pusē šī skaidrība ir, tad tai ir jābūt arī otrā pusē. Uh, Komisija vēlas um, atrunāt pašrisku no 150 līdz 50 eiro, un tas patērētājiem sniedz lielāku drošību. Tas ir arī patērētāja nolūks ar daļu pakalpojumu piegādātāju palīdzību sakārtot šo kļūdu izbeigšanos. Direktīvā ir vesela virkne izņēmumu un vēlētos, lai tie tiktu strīp, svītroti, lai maksājumu e, veikšanu noteiktu vispārēji noteikumu, un tas ir varbūt uzdevums arī tirzniecības komisāram. Piemēram, šis ir solis pareizajā virzienā, un nākamais solis būtu sakārtot bankomātu maksas. Es esmu pārliecināts, ka tuvākajos mēnešos referenti ar mums sadarbojoties radīs pilnvērtīgu priekšlikumu. Me van a permitir una licencia y me gustaría saludar a unos compañeros. Priekšsēdētājs, es gribu sveikt mūsu vidū viesus no Navāras, mūsu kolēģis, es sveicu jūs esat ēnu referentu vārds par abiem ziņojumiem. Paldies referentiem par viņu priekšlikumiem. Es domāju, vēl ir daudz darāmā pie abiem priekšlikumiem. Šie ir eh, ārkārtīgi tehniski temati, taču valda arī politiski atšķirīgu ieskatu, kādā virzienā mums būtu jādodas. Es domāju, ka Eiropas komisijas priekšlikumi ir būtībā ļoti labs pamats vispār iknājumam. Es domāju, tie ir pārāk piesardzīgi, pārāk konservatīvs savā ziņā. Un tas izklausās ironiski, jo, kad mēs apspriežam šos priekšlikumus ārkārtīgi piesardzīgi, domājot par jaunajām maksājuma metodēm, īstenajā pasaulē ir jauna valūta - bitcoins Varbūt, ka tas ir tikai tāds burbulis, kas ir drīz pārsprāgs, pazudījis, taču gaidām vēl arī citi jauni. Es domāju, ka dzīve virsās priekš daudz ātrāk nekā mēs. Mums tiešām ir jāpātrina savu tempi un jāpieņem tiesību akti nākotnē, nevis pagātnē. Pirmkārt, runāju par referentu priekšlikiem par MIF komisijas un referenta priekšlikumu par aptvērumiem. Šķiet, ka debats galvenokārt koncentrējās uz to, vai trešo pušu maksājumu schēma ir jāiekļauj vai nē. Varbūt arī citas schēmas. Runa ir par trīspusēju maksājumiem. Es domāju, varbūt varētu atrast tādu formulu, kad jebkādas, eh, ja kāda veida schēma būtu regulas aptvērumā, tad, kad tā saņem, eh, sasniedz zinām līmeni, vai nu tas būtu, piemēram, attiecībā uz apjomu, vai kādam varētu būt labākas idejas. Man nevisai patīk šis risinājums, kad mēs vai nu iekļaujam visu, vai arī pilnīgi visu atstājam ārpus aptvērumu Iespējams, varētu atrast kādu zelta vidusceļa risinājumu. Otrakārt par MIF līmeni. 0,2% vai 0,3%, varbūt tas ir pareizais līmenis, nu, es nezinu, taču pat labam man šķiet, ka tas ir tāds visnotaļ neobjektīvs rādītāji, rādītājs. Mēs uzklausījām komisijas paskaidrojums, kā viņi nonāca pie 0,2%, 100%, taču es domāju, var arī izmantot atšķirīgas metodas. Es drīzāk teiktu, ka līmenim jābūt 0%. Ja vien nevar skaidri argumentēt, kāpēc ir jābūt tā augstākam līmenim, tad varētu noteikt fiksēto maksājumu, nu, fiksē, fiksēto likmi maksājumu kartēm, taču es nevaru pieņemt 0,2 vai 0,3% kā kaut kādu neaizskaramo rādītāju man neīpaši aizrauja šis priekšlikums ar tādu vispārēju radītāju. Es uzskatu, lai kādu risinājumu es piedāvātu, tam ir jābūt pamatotam ar faktiem. The, the rapporteur is proposing... Tad referents ierosina svītrot to teksta daļu, kas attiec uz pārobežu darījumiem. Tas man patiesībā jāmistificē. Mēs visi vienojamies par to, ka mērķis ir uh, laba iekšējā tirgus darbība, izvairoties no pēc iespējas lielākam atšķirībām. Tāpēc es nesaprotu, kāpēc jūs vēlties šo teksta daļu svītrot. Un tad komentārs attiecībā uz abiem ziņojumiem. Man šie piešķiram bankām to pārstāvjiem. No tā viedokļa ļoti piekrītu Fejo priekšlikumam par eh, seku pārvaldību. Bankas ir svarīgi spēlētāji, taču tie nav vienīgi. Tās nav nekādas eh, kvazi valdības iestādes, tie ir vienkārši uzņēmumi, tiem ir tiem piekrītoši loma, taču nevajag viņiem piešķirt dominējuši tad vēl citi priekšlikumi par MIF, es drīzāk iestātos par Eiropas komisijas priekšlikumu par legālu uh, nesasaistīšanu. Arī piekrīt komisijas priekšlikumam par uh, zīmolu koplietošanu. Es gribētu būt vairāk informācijas, kā tas darbotos praksē, jo visi saka, ka ja jūs maināt noteikumus vienā virzienā, tad jūs radāt lielāku apjukumu, garāks rindas, un ja jūs otrā virzienā kaut ko maināt, tad atkal rezultāts ir tās pats. Es gribētu zināt, kāds ir labākais risinājums visiem. Tad runājot par PSP, es piekrītu iepriekšējiem runātājiem attiecībā uz aptvērumu, arī es uzskatu, ka tam jābūt pēc iespējas plašākam neesmu par priekšlikumiem, kas ne, nevajadzīgi vēl sa, samazināt šo aptvēru, sašaurināt to. Runājot par pārāk liels maksas praks, prakses, pārāk liels maksas uzlikšanas prakses pārbaudīšanu, es neiestājos par to, ka dalībvalstis mm, ir noteikti savus likumus, jo tad mēs paliekam pie tā, kā tagad runājot par tekošo kontu tā informācija. Es domāju, ka mums ir eh, jāpaliek te pie datu uzraudzības biroja ierosinājumu. Es domāju, šai komitejai ir jāapspriež ar šo iestādi EDPS daudz biežāk nekā parasti, kas attiec uz personīgo datu izmantošanu. Runājot par atbildību, tas man vēl jāpaskat. Man nepārliecina priekšlikumi galveno slogu uzlikt uz uh, pakalpojums nedzēm nevis bankām. Yes, and I've already made... Pārējos komentārus es jau esmu izklāstījis, un tas arī tad viss no mans perspektīvām. Lielas paldies, priekšsēdētājs, Sofija. Tagad zaļo vārdu. Thank you. Jā, paldies. Šeit vispirms jūtos nedaudz jocīgi, jo es runāju arī Žanpolam Lozē vārdā, un tad es arī runāju Basa Aikaut vārdā. Tātad nepaudīšu lēnas ieskats, bet gan mūsu grupas ēnu referenti direktīvas, kad tad runājot par maksājumu pakalpojumu direktīvu. Mēs piekrītam referentam, ka Eiropas Savienībā vienotā tirgus pakalpota, lai vien ir pārāk sadrumstaloti un pārāk koncentrēti. Tie tiek uzsverti par pārāk attālinātiem un pārāk nedrošiem tiešsaites lietu lietotājiem. Trīs pusēji pārskaiti, naudu, kas ir alternatīvas debitiem un karšu maksājumiem. Patērētāji uzticas šiem pakalpojumiem, taču tie ir jāregulē un jāiekļauj Eiropas Savienības ietver, lai palielinātu patērētāju uzticēšanos šādiem pakalpojumiem ir jābūt skaidrībai, kurš par ko ir atbildīgs. Īpaši tas attiecas uz maksājumu drošību, uz datu aizsardzību un tam līdzīgi. Runājot par aptvērumu, mēs uzskatām, ka šie TTP ir jāiekļauj un tas mums ir galvenais mērķis. Runājot par trešo pāntu un negatīvo aptvērumu visumā 54. pants uh, atbildība par informācijas sniegšanu. Tam nav jābūt dalību valsta pārziņā, kā to ierosināja komisija, bet š, tam ir jābūt pienākumam. Ja mēs vēlamies, lai maksājuma ziņā būtu īstens vienotais tirgus, tad jābūt vienotiem noteikumiem arī attiecībā uz patērētājiem. Runājot par vienā vienoto Eiropas maksājuma interfeisu 94b pāns un 28a apsvērums. Tas izraisīs papildu izmaksas, mēs gan neesam pret pamatu piedāvājumu kā tādu pamatu priekšlikumu. Taču mēs uzskatām, ka, ka patē, piedāvājot patērētēm īstenu atmaksājumu iespēju tiešā debeta darbībām. Tālāk, 9. pantā mēs nesaprotam, kāpēc ir paredzēts, ka cēnā pareiz īpaši rīkoties tais gadījumos, kad summa ir lielāka par 600 varbūt jūs varat paskaidrot, kāpēc šāds slieksnis. Tad pieeja maksājuma sistēma. Viens no referenta grozījumiem mūsu skatījumā ir eh, Amex vai Giro vai citu tirgus dalībnieku virzīts priekšlikums. Mēs neuzskatām, ka ir pareizi noteikti šāda veida noteikums. Mēs vēlamies saglabāt godīgas spēles noteikumus ar maksājumu kartēm, IBAN uh, iespēju izsekot to 30, 29. pantā. Tad runājot par datu aizsardzību 53a pantā. Nu, mums interesē, kāda ir šī referenta grozījuma argumentācija vai tiešām pārdevējiem ir jāpārbauda IBAN vai dažās dalībvalstīs tā nav konfidenciāla informācija. Mums ir arī jautājums par atbildību. Nu, šo jautājumu es te nenolasīšu, bet jūs to redzēsiet. Runājot par 58. pantu, inovāciju, ja, ja zaļie vienmēr ir iestājušies par atklāto protokolu, kā Linux, piemēram, tāpēc mēs nevaram piekrist referentu ieskatam, ka procedūras un standarti jānosaka no PSP puses. Svarīgi, lai tehnoloģiskos standarts varētu izmantot arī iespējamie konkurenti, lai izstrādātu jaunas maksājuma sistēmas. Un nobeigumā runājot par uh, maksājumu regulu, mūs uztrauc, ka 0,2% debetkartē uh, šis rādītājs mums liekas nepieņems, jo pat labam Vācijā šis rādītājs ir augstāk. Tas darbojas labi ir skaidri jāpaskaidro tekstā, ka dalībvalstis drīkst pašas noteikt zemāku līmeni, kā jau sacīja mūsu kolēģis no Horvātijas. Ir dažas valsts, kur šis uh, likums ir daudz zemāks, taču ir jāizskata arī iespēja noteikt zemāks rādītājs. Un šie maksājumi ir laikus jāpārskata, jāsamazina, tad, ja tas ir nepieciešams. Turklāt zemākas likmes. Uh, veicinātu to, ka uzņēmumi pieņem maksājumu kartes un līdz ar to nodrošināt efektīvākas maksājuma iespējas patērētājiem. Referenta ierosinājums par svērto vidējo rādītāju ir labs, taču interesanti, kā to varētu konsekventi ievērot. Kurš nosaka šīs cenas dažādajiem mazumtirgotājiem um, un kā to noteikti, ka tas reāli tiek runājot? par 8. panta zīmolu koplietošanu. Tas nozīmē, ka dažādie zīmoli tiek izmantot uz pašu kartes, piemēram, Vācijā, eh, maestro uz maksām kartes. Tātad tas ir viens no veidiem, kā arī ražotājiem un patērētājiem ir jābūt iespējai izmantot visefektīvāko maksājumu veidu. Ja tiek svītrot šis pants, tad jaunie spēlētāji nevar būt uz tās pašas kartes un līdz ar to uh, konkurence netiek veicināta. Un tad par jauniem kartēm desmitais pants mēs atbalstām komisijas nostāju. Referents atkal ierosina to svītrot. Viņa paskaidrojums, ka patērētāji neusticēsies elektroniskajām maksājuma kartēm, ja viņa kartes netiks pieņemtas, tad tas nozīmē, ka patiesībā mēs ļaujam dominējošajam spēlētājiem izmantot viņu lomu. Un tad vienkārši tiek izmantots tās kartes, uz kurām neatiesri karšu maksājumu schēmas ar šīm nepamatotajām summām. Ai, te nepareiz gramatika tekstā saka Gigold kungs, nu vienalga. Patērētā var izšķirties par citu karšu izmantošanu, ja šīs kartes viņam nav pieņemams maksājumu summu dēļ. Liels paldies! Esmu gatavs sadarboties. Paldies, Gīgald kungs! Ešlī Foksu aizstāv viņa pārstāvis. Lūdzu. Yes, um, Ashley Fox. Jā, tiešām. Ešlijs Foks eh, šobrīd atrodas citā komitejā, jebkurā gadījumā viņš ir nobažījies, ka joprojām ir fragmentēts maksājuma tirgus un eh, vajadzētu uh, novērst jau kurus šķēršus, kuri vēl joprojām ir iekšējā tirgus pilnīgai pabeigšanai. Viņš pasaks referentam, tas ir jums, Bigadina kungs, par jūsu sagatavoto ziņojumu. Es um, vēlētos runāt ECR grupas vārdā, un to dara arī Ešlijs. Uh, Vispirmām kārtām šie maksājumu griesti diez vai veicinās konkurences tirgu un arī skeptiski izskatās, izsakās par to, ka šie maksājumi ir jāuzliek uz patērētāju precēm. Tomēr, ja šādi griesti tiek ieviesti un viņš vēlētos uzsvērt, ka tās sekas būs tikai un vienīgi negatīvas, tad tam būtu jābūt zemākam par 3% jo tas nozīmē, ka citi spēlētāji aizies no tirgus. Ašlies uzsver, ka kredītkārdes netiek izmantotas tik plaši, kā viņš to vēlētos. ECR vēlētos atvērt diskusiju par šo griestu palielināšanu. Un visbūtiskākais jautājums būtu par to, cik lielā apmērā šo karšu maksājums noteikt. Un Ašlīs vēlētos, lai šie starpbanku komisijas maksas ierobežojumi pārobežu un vietējiem darīšaniem būtu pamatoti. Tā tad ir jābūt lielākai konkurencei starp spēlētājiem Eiropas Savienībā un arī katras dalību valsts tirgo. Un tas arī attiecās uz starpbanku komisijas maksu pārobežu un vietējiem darījumiem. Um, grozējumi, kur ir saistīti ar vienu svarīgu jautājumu, tagad par fēri jautājumu. Ir iesniegt veselu virkni grozījumu un eh, maksājumu PSD mēģina nodrošināt vienādas spēles noteikums visiem tirgus dalībniekiem un arī par to, kā vajadzētu šos maksājumu pakalpojumus izmantot. Liela daļa referenta ierosināto grozējumu, kas ir saistīta ar juridisko ietvaru, arī TPT atbildība klientu priekšā, ja ir notikusi neautorizēta transakcija. Jautājums tomēr ir atklāts par to, vai TPP līguma tiesības un PSP līguma tiesības tiks pieprasītas. Tātad eh, es esmu pārliecināts, ka diskusijas būs ļoti auglīgas, jo, kā jūs tā arī Ašlīkungs ir juristi. PSD2 vajadzētu iekļaut arī tādus pakalpojumus, kuri nodrošinātu patērētājiem vieglāku darbības veikšanu un nevis tikai un vienīgi izskaidrotu. Šobrīd tiek uzskatīts, ka, piemēram, SMS nosūtīšana varētu atvieglot šo situāciju. Tas nozīmē, ka apvienotajā karalistē Moba, mobilo tīklu operētājiem būs dubults juridiskais ietvars. Piemēram, nelieli labdarības veikumi ar mobilo telefonu SMS formā, tas arī attiek, attiektos uz šiem labdarības zvaniem. Ašlīs eh, vēlētos, lai Fejo kungs eh, būtu izskatījis šo jautājumu arī pirmajā ziņojumā, un tomēr ir labi, ka darbs pie šiem jautājumiem notiek. Ar lielu prieku Ašlīs sadarbosies ar abiem referentiem. Prieksēdētājs, paldies, Fordas kundze. Un tagad EFD grupas vārdā es dodu vārdu Terho kungam. Paldies, prieksēdētāja kungs godātie kolēģi, godātie referenti, godātie ēna referenti. Es jau pirmās viedokļa apmaiņas laikā teicu, ka mans nolūks ir saglabāt caurskatāmību kā galveno uzsvaru un uzlabota konkurence, lai maksājumu jomā patērētājiem būtu lielāka izvēle. Tomēr šodien es vēlētos runāt par šiem starpbanku maksājumiem un par tiem maksājumiem, kas tiek piemēroti uh, debitkartēm un kredītkartēm. Es saprotu, ka komisija vēlas sakārtot šo pārobežu starpbanku komisijas maksu maksājums, un tomēr diez vai vajadzētu šo starpbanku komisijas maksas atrunāt dalību valstu līmenī, ja maksājums paliek dalību valstī, jo nacionālie starpbanku maksājumi jau nav mūsu kompetencē. Ja mēs vēlamies dalību valstu līmenī iejaukties, tad ņemot vērā dažādos modeļus tirgū, kuri darbojas dalību valstīs, uh, Es tomēr uzskatu, ka eh, sakārtošana ir jāatstāja dalību valstu kompetencē. Mums eh, joprojām uzmanīgi ir jāizskata starpbanku komisijas maksas līmeņi, jo pastāv risks, ka biznes tiks e, aizskaitināts. Protams, ka kādam vienmēr ir jāmaksā par visu, un ja mēs vēlamies harmonizēt šos e, maksājumus, tad mēs noteikti palielināsim maksājumus no klienta puses, un vienlaicīgi biznesiem būs grūti izdzīvot. Es piekrītu, ka šajā priekšlikumā prasība komisijai sagatavot ziņojumu par šīs regulas īstenošanu ir adekvāta, vēl jau vairāk ņemot vērā to, kāda tā būs ietekme patērētājiem un uzņēmumiem. Atcerēsimies, ka šis priekšlikums ietekmēs ikvienu ikdienas dzīvi. Un tagad eh, par šo zīmolu koplietošanu. Pakalpojums ir e, noteikti atbalstāms, bet tam ir jābūt brīvprātīgas, nevis obligātas dabas. Un runājot par karšu schēmu un aptvēru struktūru nodalīšanu, tad tas jau viss ir atrunāts priekšlikumā. Un visbeidzot, šim likumam būs vairāka, vairāk veidīga ietekme kā maksājumiem, tā arī uz pakalpo, tā arī uz patērētājiem. Mums vajadzētu uzmanīgi izvērtēt šos jautājumus, tāpēc vēlētos, lai grozējuma iesniegšanas datums tik pārcelts. Uh, jo burtiski pāris dienas pēc Ziemassvētku brīvdienām es nedomāju ir adekvāts termiņš. Tātad burtiski pāris dienu pārcelšana jau būtu laba. Prieksēdētājs, paldies! Tagad Eiropas komisija vēlētos izteikties. Iekšējā tirgus un konkurences ģenerāldirektorāti jālūdza. Iepaldies! Es eh, vēlējos izteikties no konkurētspējas direktorāta, un Sepels kungs izteiksies par PSD, par pakalpojumu, par maksājumiem pakalpojumu direktīviem. Ļoti interesants debats, ļoti interesants ziņojumi, un priecājos, ka komisijai ir iespēja paskaidrot sīkāk savu sagatavoto priekšlikumu. Atcerēsimies, kāpēc šis priekšlikums par šiem starpbanku maksājumiem vispār parādījās. Uh, Mēs e, runājam par slētajiem pakalpojumiem, piemēram. Mēs, uzskatām, pat, mēs patērētāji uzskatām, ka maksājot ar karti, tas, šis maksājums ir par brīvu. Un tomēr tas nekādā gadījumā nav par brīvu un maksā tirgotājs. Tirgotājs maksā mūsu bankai, un tirgotāja iemaksātās summas atšķirs lielā mērā. Piemēram, ja ba Beļģijā mēs maksājam ar banku, tad, tad uh, tirgotājs maksā 5 centus, bet ja mēs maksājam ar American Express, tad tas var būt uh, pat līdz 3 eiro, ja jūs maksājat uh, summu ap 100 eiro. Tātad vēlējos tikai pateikt, ka šie karšu maksājumi, ko veic eh, tirgotājs, ir ārkārtīgi atšķirīgi. Atšķirīgi kredītkartēm, debitpartēm un citām. Tātad, kā patērētājiem, tā arī tirgotājiem Nolūks ir viens, tātad patērētājs ieliek karti mašīnā, samaksā, bet eh, tirgotājiem maksātais apjoms bankai lielā mērā atšķirās. Atšķirās kā vienas dalībvalsts ietvaros, kā arī starp dalībvalstīm. Piemēram, Beļģijā šie maksājumi ir zemi, bet, piemēram, Ungārijā un Polijā pat desmitkārt lielāk nekā Beļģijā. Un uh, konkurences ģenerāldirektorātā mēs visu laiku mēģinam domāt par to, kāpēc komerciālām kartēm, kāpēc kredītkartēm ir tik ļoti dārgi maksājumi dažās valstīs un debetkartēm nē, un neviens mums nekad nav varējis paskaidrot, kāpēc ir valsts, kurās šādi maksājumi netiek piemēroti vispār, un kāpēc ir valsts, kurās maksājumi ir vājprātīgi augsti. Un tā Eiropā ir problēma. Tiem tirgotājiem, kur ar šo problēmu sastopas, ir vēl viena problēma, ka šie maksājumi ir dažādi, atšķirīgi. Un ja, piemēram, veikals atrodas valstī, kurā šie maksājumi ir ļoti augsti, viņi nevar no tiem nekādā veidā izvairīties. Viņam nevar savu veikalu pārcelt uz valsti, kurā tie ir zemi. Bet, piemēram, tirgotājs, kurš atrodas valstī, kurā šie maksājumi ir ļoti zemi, tad eh, parasti viņi apgalvo, ka viņiem ir jāmaksā augstais maksājums, kas ir viņu valstī. Tā ir milzīga problēma, īpaši raugoties uz jaunajiem spēlētājiem, kur vēlas iesaistīties tirgū, tātad jaunas eh, maksājumu schēmas, kuras vēlas ielausties tirgū. Un uh, Dažādas bankas vēlas dažādus maksājumus. Tas nozīmē, ka šīs schēmas nevar ierasties tirgu ar vienotu maksājumu. Pie tam tas attiecās ne tikai uz dažādām kartēm, tas attiecās arī uz mobīlo maksājumu schēmām un uz tiešsaistes maksājumiem. Viena būtiska problēma ir tāda, ka varbūt ne tikai raugoties no konkurences spējas, bet arī no patērētāja aizsardzības puses. Tātad, kā jau teicu, mēs, klienti, uzskatām, ka maksājums ir bez maksas, tas nav. Vienkārši šos maksājumus veids tirgotājs. Līdz ar to visas eh, viss, ko mēs maksājam gan veikalā, gan arī par pakalpojumu, ja jau pakalpojumu vai preces pārdevējs maksā starpbanku maksājumu, tad šī maksa tiek uzlikta patērētājam. Piemēram, ja kāds patērētājs maksā ar skaidru nav, skaidrā naudā vai ar lētu debetkarti, tad viņam ir jāmaksā tik, tikpat, cik uh, eh, lepno kredītkaršu turētājiem. Tātad šobrīd bankas mēģina novirzīt eh, klientus, lai viņi izmantot viņiem labvēlīgāku maksājumu karti. Jā, ir taisnība, ka mēs mēģinām vismaz patreizējā priekšlikumā palielināt maksājumu kāršu un maksājumu instrumentu izmantošanu, bet eh, mēs eh, nevēlamies palielināt kredītkaršu izmantošanu, jo, piemēram, tādā veidā, tiešā veidā nabagie maksās par bagātajiem. Un mēs vēlētos eh, arī paraudzīties uz to, kāda ir pārmērīgie maksājumi un kāda ir dažādas, dažādas atbalsta sistēmas kredītkaršu izmantotājiem un dažādi bonusi. Vēlētos vēl pieminēt, ka komisija ir sagatavojusi divu lapušu bukletu, kurā iepazīstina ar šiem jautājumiem, bet eh, tirgu ir ļoti daudz sakropļots informācijas, un nav jau tā, ka tas ir slikti patērētājiem, bet patiesībā tas var izrādīties netik veiksmīgi lepno kredītu karšu turētājiem. Tātad esam sagatavojuši šo divu A4 lapušu informatīvo biļetenu, un um, tas palīdzēs kā patērētājiem, tā arī tirgotājiem. Jūs uzmanību vairāk neaizskavēšu un varbūt ziļojumam, ziņojumiem nepieskaršos, bet regulas maiņā mēs redzam, kur parādās šīs jaunās idejas. Jā, ir tādi, kur ir nobežījušies par to pašu, par ko referents. Un tomēr ļoti svarīgs elements, kas šo ziņojumu ierobežo līdz tādam līmenim, kuru mēs vēlētos panākt, mēs nevarēsim to izdarīt. Īpaši tas attiecās uz uh, to, ja mēs atceramies, kas ir ticis panākts konkurences jomā par divām startautiskajām schēmām. Vismaz viena no šīm schēmām, ja priekšlikums tiks izmainīts patreizējā regulā un tas tiks pieņemts un stāsies spēkā, tad eh, šai schēmai vairāk nebūs tālāku saistību, kā tās, kuras tika pieņemtas konkurences apstākļos uz brīvprātības pamatiem. Tas nozīmē, ka jaunā regula vairāk neko jaunu nedos, kā jau patreiz spēkā esošās un izpildītās schēmas. Mēs uzskatām, ka labi tas nebūtu, jo visas problēmas, kuras esam šobrīd identificējuši, tad netiks risinātas. Un tagad, ja vēlamies iziet cauri punktu pa punktam visiem elementiem, tad pirmais definīciju, ko nozīmē pārobežu e, starpbanku komisijas maksām. Tas tiks piemērots tikai tādām situācijām, ja kartes turētājs e, citā dalību valstī izmanto savu karti. Tātad definīcija vairs neatieksies uz tādām situācijām, kurā pārdevējs dodas uz citu valsti un savus pakalpojumus vai preces pārdod citā valstī. Uh, Tādējādi e, tirgotāji neko negūs no iekšējā tirgus, un ja paskaidrojums būtu tāds, ka mēs nevēlamies, lai tirgi tiktu ietekmēti, tad e, izpratums ir nepareizs. Jo no iekšējā tirgus viedokļa raugoties, mēs, protams, vēlamies, lai tirgi darbotos efektīvi, mēs vēlamies, lai tiktu pabeigta vienotā tirgus izveidošana un lai patērētāji iegūtu no pārobežu tirgošanās. Un ja šīs pārobežu transakcijas eh, iekļaus arī mazumtirgotājs, kuri dodas uz citu valstu un tur piedāvā savus pakalpojumus vai preces, tas bija pirmais. Otrais. Komisija ir iero, ierosinājusi griestus, tātad regulētie, regulētie maksājumi attieksies uz debitkartēm un kreditkartēm 0,2-0,3. Un eh, ziņojumā jūs vēlēties, vēlētos iekļaut eh, svērto vidusmēru. Un, eh, protams, ja šīs schēmas salīdzina ar konkurences likumiem, tad arī tur ir tā sautais svērtais vidusmērs. Līdz ar to notiks zinām spēle par tiem maksājumiem, ka, kas notiek konkrētu. Tātad būs tādi maksājumi, kuriem tiks piemērot augstāka maksta un tādi, kuriem zemāka. Bet ir grūti saprast, kā tas darbosies reālajā dzīvē. Līdz ar to ir dažādas konsultatīvās firmas, kuras šīs schēmas ir nozīmējušas, lai pārbaudītu pilnīgi visas transakcijas un to, vai svērtais vidusmērs ir ievērots. Praktiski tas nozīmē, ka dalību valstīs būs vai nu valsts iestādes vai kāda veida regulators, kurš nodarbosies un noņemsies ar <clears throat> šo svārto vidusmēru novērtēšanu. Pie tam, kā šie svēršana notiks, vai tas būs pa jomām, piemēram, vai juvelieru izstrādājumi tiks savādāk svērti, kā, piemēram, lielveikals, vai tas būs attieksies uz bankām, vai tas būs par maksājumu schēmu, vai uz dalību valsti, nevar jau to viegli atrunāt. Mēs, ne, mēs domājam, ka būtu labāk eh, ieviest absolūtos griestus. Piemēram, ja bankas uzskata, ka būs eh, augsta līmeņa maksājumi, augsta aplikt maksājumi vai zemi, komisija tomēr uzskata, ka būtu ļoti labi, ja mums būtu šie absolūtie griesti, kā jau mūsu priekšlikumā. Un visbeidzot, eh, karšu izmantošana. Godprātīga karšu izmantošana Tas nozīmē, ka mēs zaudētu patērētāju konferenci. Ja kāds izvēlas e, izmantot karti, kuras maksājums no tirgotāja puses ir ārkārtīgi dārgs, vai tie ir dažādi, e, dažādas, e, dažādi voucheri vai dažādi titri servisi, tā ir sistēma, kur pakalpojumi, kur um, patērētājs varbūt nevēlē izvēloties neizmantot šīs ārkārtīgi dārgās kartes. Tātad, ja e, maksājums, starp banku maksājums ir ārkārtīgi dārgs, tad vai nu patērē, vai nu mm, tirgotājs par to maksā pats, vai arī liek mm, maksāt klientam. Un visbeidzot. And... Uh, Tad par uh, ko, koplietošanas uh, zīmolu, koplietošana respektīvi vienmēr būs uh, sūdzības par to, kurā virzienā, lai mēs mainītos, rindas būs garākas. Nu, lai kādas izmaiņas arī tiktu veiktas, lai ekonomika funkcionētu efektīvi, tad tam, kurš beigās apmaksā šo pakalpojumu, ir jābūt tam, kurš veic šo izvēlu. Tad tas šajā gadījumā ir patērētājs vai tirgotājs, jo viņi ir tie, kas apmaksā šo maksājumu pakalpojumu. Nevis banka, kurās ir ieinteresētas palielināt savus ieņēmumus ar slēptajām maksām. Līdz ar to mēs uh, atbalstītu priekšnosacījums izvēlē attiecībā uz izmantojamo instrumentu, kuru vispirms nosaka tirgotājs eh, attiecībā uz to, ko viņš ir gatavs pieņemt un pēc tam patērētājs. Un tirgotājs nevar izdarīt eh, izvēli patērētāju vietā. Tad par pret ap... Es atvainojos, saka priekšsarētājs. Vai jūs varētu pievērsties eh, noslēgumam? Jā, es piekrītu, protams, es to līdz pabeigšu. Tālāk par eh, noteikumiem eh, pret izvairīšanos. Mēs redzam arī paralēlā ASV likumdošanu, kur mērķis ir eh, novērst to, ka bankas ievieš citus mehānismus, kas kopē šādas starpbanku komisijas maksas. Un mēs vēlamies atteikties no šāda principa uh, Eh, šādas normas ieviešanu iekšzemē, bet saglabāt to starpvalstu darījumos. Bet mēs neredzam eh, nepieciešamību šādam nodalījumam. Mēs vēlamies saglabāt šādas normas gan iekšējiem, gan starpvalstu eh, noteikumiem. Jā, paldies, saka priekšsarētājs. Es iedošu arī vārdu iekšējā tirgus ģenerāldirektorātam. Jā, paldies. Es tieši vēlējos jums to lūgt, sacīja priekšsarētājs. Eh, PSD2. Eh, ar to eh, mēs vēlamies panākt vairākas lietas. Mēs vēlamies paplašināt direktīvas darbības jomu un attiecībā uz tiem, kas darbojas maksājumu tirgu, bet netiek uzskatīti par maksājumu iestādēm līdz šim. Pirmkārt, tiešsaistes tirgus platformas, un tie tagad ir iekļauti darbības jomā. Un e, patērētāji šādā gadījumā viņiem būtu, patērētājiem būtu jāpaļaujas uz līguma noteikumiem, viņiem nebūtu tiesību akta aizsardzība. Un iekasējot maksājumus visu pakalpojumu sniedzēju vārdā tieši šādiem sodēļ. Līdz ar to PSD2 palielinās e, maksājumu drošību, tā skaitā tiešsaistes maksājumu drošību. Tas palīdzēs cīnīties pret krāpnieciskiem gadījumiem un tad risinās problēma, kāpēc 31% eh, iedzīvotājs izmanto internetu, tomēr nevēlas iepirkties internetā. Un eh, PSD2 viens no galvenajiem jauninājumiem ir eh, TPP trešo pušu maksājumus sniedzēji. Tad patērētāji kļūs ieguvumus, jo šie TPP tiks reģistrēti tāpat kā citu maksājumu eh, sniedzēji, līdzīgi kā bankas. Tas viss būs patērētāji, PSP eh, un tirgotāji, tāpat arī konkurences nodrošināšana un aizsardzība nodrošinātāji. Protams, ka uh, maksājums sistēmām ir nepieciešama atbilstoša eh, drošības līmenis. Tomēr šeit ir iespējams eh, uzlabot situāciju, lai netiktu atjaunoti šķēršļi ienākšanai tirgu vai, vai pat nepieļaut eh, jaunu spēlētāju ienākšanu tirgu. Par savstarpējo sasaistis ar pabiem dosie piemaksas ideja, eh, kas atļaujam eh, tirgotājam veikt eh, šādas piemaksas. Un tā kā mums nav daudz laika, es tālāk detaļās neiešu, mēs sagaidām turpinājumu labai sadarbībai ar referentiem un referentiem. Jā, tieši tā es arī domāju. Un pāris komentāri noslēgumam no manas puses par šīm diskusijām. Vispirms liels paldies ēnu referentiem. Viss, ko jūs sacījāt, Baltīnī kungs, es piekrītu tam. Mums tiešām ir nepieciešams izveidot vienotu efektīvu sistēmu. Tieši tas, es arī, tas, tas, ko es vēlos panākt. Sofija, es piekrītu tam, ko sacīja, ka šī ir svarīga likumdošanas daļa, uh, Un e, mēs nevaram regulēt tikai to, kas ir tagad, mums ir jāskatās arī nākotnē uz e, sistēmām, kas nu, tikai vēl nāks tirgū. Par e, trešo pušu sistēmu, protams, ka mēs varam apspriest to, nonākt varbūt pie formulējumu, kur abas puses būs apmierināts. Mm, es domāju, ka mēs varam atrast kādu risinājumu pār eh, šo zīmolu koplietošanu. Sofija to pieminēja, Zaļie arī to pieminēja, Sampo kungs arī. Kartēm ir nepieciešams, manuprāt, brīvprātīgs risinājums. Nu, tāds būtu jāatrod. Manuprāt, eh, komisijas priekšlikumā ir lietas, kas mums ir pieņemams. To mēs Eh, par citiem jautājumiem, bet eh, zīmo koplietošanas aspektā tomēr mums ir jābūt eh, konkrētākiem. Par šo karšu pieņemšanu tur mums ir ļoti rūpīgi jāizvēlās teksts. Es saprotu zaļo bažas par to, cik grūti būs īstenot pasākumu, attiecībā uz šiem griestiem. Varbūt mēs visi kopā varētu nonākt pie tāda teksta formulējuma, kas ir pieņemams visiem. Un visbeidzot, piekrīt Sampokungam. Mums tiešām ir nepieciešams iejusties patērētāji ādā un nodrošināt to, ka gal galā ir vieglāk lietot kredītkarti, ir vieglāk maksāt ar kredītkarti, nevis panākt pretējo. Mēs nevēlamies, lai cilvēkiem ir grūtības maksājot ar kredītkarti. Tā kā vēlreiz paldies visiem, paldies komisijai par jūsu komentāriem un esmu pārliecināts, ka mums būs iespēja nonākt visiem kopā pie labākā risinājuma, pie efektīviem risinājumiem. Un tagad došu vārdu Fajo kungam lai viņš var atbildēt uz komentāriem, kas izteikti par viņa ziņojumu. Jā, paldies! Es vēlētos no sirds pateikties par visiem, kas izteicās, un atbildēšu īsi. Principā jau mēs e, pirms stundas būtu varējuši pabeigt šo tematu. Paldies visiem, kas izteicās, paldies visiem, kas e, izteica savus komentārus, un vēlos sacīt sekojošo. Mans priekšlikums maksājumu pakalpojumu direktīvai ir sākuma punkts Tas ir tāds sākuma punkts, izējas punkts, varētu teikt. Attiecībā uz eh, to, ko es dzirdēju šodien, esmu ļoti apmierināts. Ja mēs runājam par atšķirībām dalību valstu tirgos, tas ir jāpatur prātā, jāpaskatās, kur ir iespējama harmonizēšana. Protams, ka ir svarīgi arī sniegt uh, pilnīgi skaidru informāciju. Protams, ka arī pašas tiesību normas ir jāformulē ar skatu nākotnē. Protams, ka tirgu būs jauni operatori, jaunie trešo pušu pakalpojumu sniedzēji. Tas ir jāparedz jau iepriekš un jāskatās uz priekšu, kas vēl nākotnē var notikt. Bez tam būs jau arī jauni maksājuma līdzekļi. Es domāju, ka daudzi jauni maksājumu līdzekļi. Un tas temats, par ko šodien mēs daudz runājam, vairāk saistās ar papildus maksām. Es esmu gatavs piekrist argumentiem, kas šeit tika izteikti, un panākt vienot nostāju. Te ir uh, daudzas idejas, par kurām man vēl ar ēnu referentiem būs jāturpina savstarpējā saziņa, lai nonāktu pie gala risinājuma. Viens no kolēģiem runāja par termiņiem uh, grozījumu priekšlikumu iesniegšanai, ka šis termiņš ir pārāk īs uzreiz pēc svētkiem. Uh, gada noslēgums gal galā Varbūt šeit mēs varam ar atbildīgajiem dienestiem komitejā runāt eh, par to, ka šo termiņu tomēr varētu pagarināt. Varbūt tas nav zināms vēl, bet būs apaļā galda diskusija par šo tēmātu 7. janvārī. Tad būs tiešām iespējams parunāt plašāk, apmainīties ar viedokļiem par šo tēmātu. Komisija savos izteikumos parādīja, ka viņu nostāja nemaz nav tik tālu prom no parlamentu nostājas. Varbūt tad uh, iestādes varēs arī vienoties un nonākt pie kopīga risinājuma. Jā, turpin priekšsēdētājs, tas arī viss mūsu eh, rīta sadaļai. Uh, 9. janvāris ir termiņš, debatas paredzēts 12. un 13. janvārī nākamgad, balsošana ekon komitejā 20. februārī. Plenārsēdē aprīlī. Cerams, aprīlī. Tā, tas arī viss. Tiekamies pulkstens trijos šai pašā telpā. Paldies!